Good afternoon. Sveicināti. Mēs eh, turpinām mūsu sēdes eh, pēcpusdienas sadaļu Lībe komitejā. Un mums ir jāsāk ar, eh, vajadzēja sākt ar 15. punktu, bet man ir jāziņo Lībe komitejas kolēģiem un koordinatoriem attiecībā uz rakstisko procedūru par priekšlikumiem jaunajiem lībē pētījumiem. Temats turpmākais. Sakojušais ir apstiprināts politiskais grupās pirmā pētījums par pilsoņu informāciju Eiropas Savienībā. Aktualizācijā 2004. gada pētījumam tālāk pētījums par eiro jūs nākotni. Treškārt ziņojums par dalību valstu ieviešanu attiecībā uz padomis lēmumu, kas pieņems 24. oktobrī 2008. gadā par cīņu pret organizēto noziedzību, un ko var darīt, lai šo cīņu stiprinātu. New... Tālāk eh, ir paziņojums eh, par jauno Eiropas Savienības likumdošanu, kas pieļauj no kriminālām, no kriminālām struktūrām organizēto īpašumu, izmantot pilsoniskā sabiedrības interesēs e, sociāliem mērķiem. Tālāk pazīmes par nu, organizētās noziedzības e, stāvokli Eiropas Savienībā. Sastais e, ziņams par Āzijas izcelsmes organizēto nozīmi Eiropas Savienībā. Tālāk pazīmes par pam, Eiropas Savienības pamatiesību hartu hartas ieviešanu un tās ietekmu uz Eiropas Savienības aģentūrām, konkrēti EASO, Frontex un Eiropolu. Atsevišķas politiskās grupas ir lūgušas pārskatīt eh, jau piedāvāto eh, pētījuma mērķi un piedāvājušas jaunus ieteikumus. Mēs eh, apskatīsim šos jautājumus un uh, Eh, nāksim klajā ar priekšlikumiem koordinatoriem maksimāli drīzā laikā. Un tagad mēs pārējām pie 15. punkta. 14. Jā, atvainojas 14. konkrēti. Izvērtējuma mehānismu ieviešana attiecībā uz Schengenas akī pielietošanas pārbaudījumu. Referents ir Karlos Koeļu, kurš jau ievērojumu laiku ir strādājis pie šiem punktiem, un mūsu mērķis ir otra viedokļu apmaiņa ekspertu klātbūtnē šodien. Kopā ar mums ir Sustra kungs un De Bēra kungs. Esiet sveicināti Lībija komitejā un Pēc Koļukunga iniciatīvas mēs esam uzaicinājuši abus eh, ekspertus Martinu Sustru, kurš ir padomnieks Šval darba grupā, un Patriku Debēru, kā es redzu, viņš ir no Francijas, un pārstāv Eševal darba grupā Franciju. Vispirms es dodu vārdu referentam un pēc tam mēs uzklausīsim mūsu ekspertu paziņojums un tad dosim vārdu komisiju un eh, prezidentūrai. Pēc tam, kā parasti, mēs dosimies pieteikties Lībe komitejas deputātiem. Koiģu kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, Gribētu pateikties visiem, kas ir pieņēmuši mūsu uzaicinājumu piedalīties šajā šīs dienas sanāksmē, kurā mēs runāsim pār Schengenas uh, ieviešanas izvērtēšanas mehānismu. Mēs vēlamies, lai tas tiktu um, labāk uzlabots, būtu efektīvāks un lai tā būtu ar patiesu Eiropas sistēmu. Tāpat arī es uh, Esmu pateicīgs par iespēju uzklausīt šodien mūsu ekspertus un izcelt tos punktus, kas ir vissvarīgākie viņu izpratnē. Un es vēlētos, lai tiktu meklēt atbildes trim jautājumiem, kas visvairāk vieš bāžas šajos Eh, šajā situācijā. Pirmkārt, eh, tā saucamie standārti. Komisijas priekšlikumi un prakse paredz pārskatīšanas mehānismu iepriekšējai pārbaudei attiecībā uz iestājas kandidātiem un mehānismu attiecībā uz eh, Schengenas īstenošanu valstīs, kas jau atrodas Schengenas telpā. Uh, Vai jūs neuzskatāt, ka mums būtu nepieciešama vienota, identiska aplikācija bez atšķirīgas izturēšanas, um, izturēšanās pret eh, valstīm, pret kandidātiem un jau tiem, eh, kas ir Schengenas telpā? Šis temats ir jāskata seku kontekstā. Kandidātu valstīs mēs zinām, kādas varētu būt sekas nepareizai, sliktai izvērtēšanai valstīs, kas jau ir Schengenes loceklis, nav nekādu uh, seku negatīvi izvērtējumu gadījumā. Mans nākamais jautājums ir, vai vajadzētu noteikt sankcijas, kas būtu piemērojamas dalībvalstīm, kuras ir Schengenas telpas loceklis gadījumos, ja šis izvērtējums norāda uz lieliem trūkumiem, kas var apdraudēt visu Schengenas telpas drošību. Trešais un pēdējais jautājums ir jāsaista ar atsevišķu Lībe komitejas deputātu priekšlikumiem, kuri aicina ņemt vērā citus kritērijus Schengens izvērtējumā. Ar to es vēlos sacīt uzticēt ties eh, kontrolei, ko eh, valsts, kādā veidā valsts veic eh, robežu kontroli, nevar tikt attiecināts tikai uz datoru skaitu vai citiem tehniskiem jautājumiem, bet ir jābūt arī eh, kritērijiem, kuri nosaka, vai pastāv uzticība šai citai valstī tādā veidā, lai mēs varētu justies Schengenas telpā droši. Un mans jautājums ir sekojošais. Ir kritēriji Kādi ir šie kriteriji, kas ir jāņem vērā mūsu Schengenas izvērtēšanas sistēmā? Un vēlos uzreiz pateikties ekspertiem par klātbūtni. Paldies! Tagad mēs uzklausīsim ekspertu Mārtinu Sustru došu viņu vārdu īsiem komentāriem, lai pēc tam mēs varam apspriest šo jautājumu pēc tam, kad būsim uzklausījuši arī otru ekspertu. Paldies, dāmas un kungi! Vispirms es gribētu pateikties Lībe komitejai un priekšsēdētājiem un referentam par iespēju paust viedokli sakarā ar jauno komisijas priekšlikumu. un arī e, izklāstīt Čehijas republikas pozīciju tieslietu iekšlietu e, padomē. Vispirms es vēlos sniegt savu atbalstu komisijas priekšlikumam un pēc tam ieskicēt priekšrocības un trūkumus jaunajā priekšlikumā mūsu izpratnē, norādot uz esošās sistēmas eh, vājajiem punktiem. Tie būtu sekojošie attiecībā uz sistēmas pēc darbu un rekomendācijām, kas ir jāveic šobrīd, pārāk daudz neko nevar darīt, ja attiecīgā dalība valsts neuzlabo. Uh, situāciju. Tomēr šādas situācijas, protams, nozīmīgi ietekmē situāciju citās Schengens valstīs, un ja viena valsts eh, nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem, tad eh, sekas izjūt visas Schengenas eh, telpas valstis, un pieredze rāda, kā citi pasākumi ir tādā gadījumā nepieciešami, kā piemēram pārbaudas uz iekšējām robežām. Katrā ziņā e, šeit mums ir jārunā par Schengenes akī un e, par to, kā papildu pasākumi var apgrūtināt garantētās brīvas pārvietošanas iespējas. Mums ir tālāk jādomā par citiem aspektiem, kā piemēram, uh, darbojas praksē pārbaudas uz iekšējām robežām. No pilsoņu puses ehm, šeit var rasties jautājumi, vai tas vienmēr ir pamatoti. Un man jānorāda, ka ne brīva pārvietošanās, ne drošība, e, kas, e, kas abas ir Eiropas vērtības e, šajā gadījumā tās e, būtu jākompromitē. Tālāk runājot par pēcdarbu, nesenās iekšējo, iekšlietu ministru sanāksmē mēs redzējām, ka pastāv iespēja pārtraukt uz laiku dalību Schengenas telpā nopietnu trūkumu gadījumos, bet es pie tā atgriezīšos vēlāk. Kā Eiropas pilsonis es it īpaši apsveicu jauno izvērtēšanas iespēju attiecībā uz iekšējām robežām un 12. Eh, pāntu. Eiropas eh, pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties pāri iekšējām robežām un šo tiesību saglabāšana tiek pakļaut izvērtēšanas mehānismu darbībai. Tāpat arī. Es gribētu piedāvāt eh, grozīt šo pantu tikai tad gadījumā, lai nodrošinātu uh, detail, nodrošinātu īpašu pasākumu norisi. Tāpat arī es gribētu piedāvāt uh, regulāru riska analīzes veikšanu, ko veiktu Frontex vai arī dalību valstu ekspertu izmaksu atlīdzināšanu un vairāk sinerģijas dažādos Schengenas sadarbības jomās. Es domāju, ka jāpiemin ir arī citi pieprasījumi, e, ko ir izteikušas vairākas dalāb, dalībvalstis. Vai arī vislabāko prakšu apmaiņu Schengenas akī ietvaros un aicina sākt jauno mehānismu, uh, uzsākt neatrāk kā 2014. gadā, un iemesls ir tas, ka pašreizējā piecu gadu uh, programma ir paredzēta līdz 2013. gada beigām, un būtu pienācīgi attiecināt jaunos noteikumus uz visām valstīm vienādi, un jaunos noteikumus uzsākt šī, šajā jaunajā ietverā. Tālāk par dažiem citiem aspektiem, kas ir pārdomas rosinoši un kurus var pieminēt referents Kaļģukungs. Pirmkārt, runājot par atšķirīgiem izvērtēšanas mehānismiem kandidātu un dalību valstīm. Es domāju, ka šī ģimenes uzņēmuma ietvaros tā saucamā, ja kandidāta valsts ir sasniegušas kritērijus un izpildījušas, tad priekšnosacījumi ir jādara skaidri zinām, un tie nedrīkst tikt grozīti procesa gaitā. Tikai šādā veidā vienlīdzīgas izturēšanās princips var būt spēkā. Lai varētu garantēt vienlīdzīgus kritērijus, īpaši izvērtēšanas instrumenti ir jāpatur spēkā. Tāpat divu struktūru līdzās pastāvēšana komitoloģijas uh, un otras struktūras pastāvēšana ir ļoti nozīmīga. Tad, kad mēs runājam par vīzu jautājumiem, par vīzu komiteju, tas ir būtiski. Otrkārt, par iespējām sankcijām. Ja izvērtējumā tiek atklāti trūkumi, tik tiešām efektīvāks procedūras nodrošina to, ka establishing new rules which could theoretically result even in a suspended ir jādomā par e, sankcijām, kas nebūtu finansiāla rakstura. Taču, jebkurā gadījumā šādu sankciju piemērošana varētu būt sarežģīta, taču neatkarīgi no tā ir jāpatur spēkā savstarpēja uzticība. Diemžēl pašreizējā praksē, ka tad, kad sankcijas ir atkārtota vizīte, ir pierādījuši sevi kā nepietiekama. Treškārt, par jauniem izvērtēšanas kritērijiem Šeit ir jāapzinās tas fakts, ka runa ir par mehānismu, kā tiek izvērtēts Schengens akī. Un tāpēc izvērtējumam ir jākoncentrējas uz Schengenas akī aspektiem un nevis uz citiem, kas nebalstās uz šo akī. Protams, izvērtējuma apjoma paplašināšana nākotnē nav izslēgta ar nosacījumu, ka mēs paliekam Schengenas akī ietvaros. Piemēram, iedomāsimies cīņu pret organizēto noziedzību, korupciju, ja tā tiktu eh, iestrādāta Schengenas eh, akītā, tā tiktu pakļaut izvērtēšanas mehānismam, bet citādi nē. Un šobrīd es gribu eh, norādīt tos jautājumus, ko mēs konstatējam diskusiju agrīnā etapā un runājot par juridisko bāzi, piemēram, apvienotās karalistes un īrijas dalība ir jārisina um, ar darba grupu palā, palīdzību. Un redzēsim, kādi būs rezultāti mūsu viedokļu apmaiņai. Paldies! Paldies, Ostrakungs, un tagad mēs uzklausīsim Patriku Debāru, kurš pārstāv Franciju. Lūdzu! Paldies! Arī es gribētu pateikties par iespēju franču ekspertam paust savu viedokli, savas valsts viedokli, un es atbildēšu uz ik vienu no jūsu jautājumiem, izklāstot Francijas pozītīvu, e, pozīciju, kura balstās uz pieciem pamat punktiem, sniedzot iepriekšēju komentāru norādot, ka mēs e, atbalstām jauno komisijas piedāvāto mehānismu, taču mēs uzskatām, ka šajā etapā tam būtu jābūt ambiciozākam, jo ir jādod iespēja nodrošināt patiesu pievienoto vērtību Schengens izvērtēšanas procesā. Pirmais punkts kuru mēs eh, šajā jaunajā mehānismā vēlamies uzsvērt, ir komisijas lomas stiprināšana. Un, protams, ņemot vērā pašreizējo gūto pieredzi un pieredzes robežas. Mēs uzskatām, ka komisijas nostāja dos iespēju sniegt Eh, vairāk eh, elementu, gan savus nostājas dēļ, gan tāpat arī ieteikumus vairāk, varbūt eh, lielāku iespēju pārskatīt šo procesu no no malas un arī stiprināt izvērtēšanas ziņojumu objektivitāti. Tas būtu pirmais pārdomu virziens, ko mēs vēlētos, lai jaunais mehānisms attīsta. Otra vēlme, kuru mēs vēlētos ņemt vērā, ir piešķirt kopienas aģentūrām nozīmīgāku lomu. Citiem vārdiem sakot, divos etapos Schengens izvērtēšanas mehānismā sagatavojot eh, izvērtējumu no Frontex aģentūras puses, bet ne tikai. Mēs vēlamies, lai Eiropola un Eirojust būtu ar atbalsta lomu šajos izvērtējumos. Protams, Frontexam sagatavošanas te, eh, fāzē mēs domājam pār riskiem, kādi varētu rasties, piemēram, migrācijas draudi vai organizētās noziedzības draudi Eiropo gadījumā, un tālāk apmeklējot objektus uz vietām ar iespēju sniegt novērojumus visam izvērtējuma procesam. Trešais elements sai, ir saistāms ar priekšsēdētāju vienos dotiem jautājumiem, kur būtība ir konstatēt to, ka izvērtēšanas mehānisms, tad, kad tiek konstatēti lielāki vai mazāki trūkumi, piemērojot Schengenes akī, neiesaista reālas sankcijas attiecībā uz šiem konstatējumiem, izņemot iespēju komisijai iesniegt prasību pār neizpildi, taču visreālāk tas nozīmē atkārtot apmeklējumu veikšanu, un nav šim pasākumam E, pārliecinoša rakstura, tad, kad šie ieteikumi netiek pilnībā apmierinošā veidā īstenoti. Tādējādi mēs uzskatām, ka ir jāparedz atsevišķu sankciju sistēma, lai varētu piešķirt e, progres, pakāpeniskuma raksturu šiem izvērtējumiem atkarībā no pārkāpumu un trūkumu smaguma, ko ir konstatējuši izvērtētāji. Mēs Francijas pārvaldēs šobrīd pārdomājam eh, atsevišķus sankciju tipus, ko kolēģi jau dažus uzskaitīja, kas varētu Eh, tikt piemēroti no tiem galējais būtu izslēgšanās no Schengenas telpas. Taču pagaidām mēs nesam precīzi formulējuši tos sankciju tipus, kādus mēs gribētu piedāvāt šajā izvērtēšanas mehānismā. Un, protams, mēs savlaicīgi sniegsim savu izvērtējumu, taču šajā, eh, šobrīd mēs atbalstām sankciju sistēmu un ne tikai sankciju uh, sistēmu, bet jebkura veida preventīvo efe, eh, iedarbību un, un pārliecinošo iedarbību uz izvērtētajām dalībvalstīm. Tālāk. Uh, jānorāda tas fakts, ka jaunajā mehānismā ir dot iespēju pastāvēt diviem režīmiem - izvērtēšanas sistēmu dalību valstīm pilnībā piemērojot Schengenas akī un um, jaunais mehānisms netiek pilnībā attiecināts uz tām valstīm, kuras vēlas iestāties Schengenas tāpā. Tādējādi mēs piedaram pie tām valstīm, kuras uzskata, ka nav jāveido atšķirīgas kategorijas starp valstīm, kuras vēl nepiemēro un kuras jau pilnībā īsteno šo kīju, jo nav ne jēgas, ne lietderīguma. Turklāt es balstos uz iepriekšējā runātāja sacīto, kurš e, runāja par e, pienākumu respektēt Schengenas noteikumus un nedrīkstētu būt uh, ar vaļīgāku pozīciju attiecībā pret valstīm, kas vēl nepiemēro eh, Schengenes, eh, Schengenes akī salīdzinājumā ar tām, kuras jau to piemēro, jo pirmās ir paredzējušas pāriet otraļā kategorijā no uzskaitītajām. Vēl viens punkts, kurš mūsu prāt ir nozīmīgs. Tā ir nepieciešamība. iekļaut visus aspektus jaunā mehānisma pilotojuma sfērā, visus aspektus, kuri piedalās savstarpējās uzticības veidošanā starp eh, eh, Schengens valstīm, lai veidotu brīvas pārvietošanās tālpu. Mēs eh, pārzinām pašreizējo pielietojumu sfēru Schengens akī un saistībā ar šo savstarpējo uzticību, kurai ir jābūt pilnībā aizsargātai un kas ir pats pamats brīvas pārvietošanās principam, mēs vēlamies lai papildus tiktu ņemt vērā pašreizējā darbības uh, sfēra Schengens akī, kas nozīmē datu aizsardzību, Schengens informācijas sistēmu, kontrolu uz ārējām robežām, uh, policijas sadarbība, un mēs vēlētos, lai tiktu pievienots um, uh, izvērtējums cīņai pret organizēto noziedzību un pret korupciju. Tā tad visu kritēriju kopums, kas papildus dot iespēju garantēt to, ka Schengenas telpas iekšienē tiks saglabāta savstarpējā uzticība starp Schengenas dalībvalstīm, kas ir ārkārtīgi būtiska šādai sadarbībai. Lūk, priekšsēdētāji E, tas bija ļoti īsi no manas puses, un esmu gatavs e, kopā ar jums priekšsēdētāju un ar jums e, deputātām sukungi tālāk attīstīt šīs pārdomas, kādas pie kurām ir strādājis Francijas pārvalde, un pārdomāt šos jaunos mehānismus, kuriem ir jābūt gana ambicioziem, jo to nolūks ir veidot un stiprināt brīvas pārvietošanās principu Schengens telpas iekšienē. Paldies priekšsēdētāji par uzmanību. Paldies, Debēra kungs. Un tagad mēs uzklausīsim komisiju un padomi. Ja viņi vēlas dot savu pienesumu šai diskusijai, varbūt padomas pārstāve, ko pārstāv Kimjandeks skundze, nevēlas neko sacīt. Prezidentūra. Varbūt es nepreiz izrunāju jūsu vārdu. Thank you for that. Köszönöm a szót, és... Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es iz, varu izklāstīt kopsavilkumu pām, kas tika runāts mūsu darba grupā. Un es par to runāšu tādēļ, ka pagaidām šis darbs ir tikai aizsācies un padome iesniedz savu priekšlikumu Beļģijas eh, prezidentūras laikā, un mēs tikko esam izgājuši cauri visam priekšlikumam. No sākuma liekas, ka dalība valstis varētu atbalstīt visus eh, attiecīgos priekšlikumus un eh, labāka izvērtēšanas mehānismu izveidošana. Dalība valstis uz šo brīdi ir pārliecinātas par to, ka pieredze, kas ir apkopot līdz šim, ir jāizmanto nevajadzētu to visu vienkārši ignorēt, jo vesela virkni dalībvalstu atbalsta domu par to, ka vajadzētu noteikt, uz kuru valsti jūs vēlētos nosūtīt ekspertu, un vajadzētu būt iespēja šādu lēmumu pieņemt kas attiecas uz efektivitātes palielināšanu. Mēs, protams, vēlam Frontex šajā uh, izvērtēšanas mehānismā, un vairums dalībvalstu to arī atbalsta. Frontex arī varētu piedalīties riska analīzē un dot savu ieguldījumu uh, igadējā izvērtēšanas programmā. No otras puses, jāatzīmē, ka Dalība valstis uzskata, ka ir jābūt eh, tādai sabalansētai rīcībai, saskaņotai rīcībai starp komisiju un eh, dalībvalstīm, un šī sadarbība ir uh, jāstiprina. Personu brīvu pārvietošanās iespēja ir jākontrolē, tā ir jāpārbauda. Un šeit dalība valstu viedokļi ievērojami atšķiras. Arī darba grupā viedokļi bija atšķirīgi. Daži uzskata, ka eh, šāda veida pārbaudas nav nepieciešams, kamēr citi dalība, eh, grupas dalībnieki uzskatīja, ka tādas kontrolas ir jāveic un tajās jāpiedalās eh, arī komisijas pārstāvjiem. Šeit es vēlētos pasvītrot eh, komitoloģijas procedūru, to piedāvā padome, tātad, lai iekļautu dalību valstu ekspertus. Eh, paša dalība valsts diezgan piesardzīgi izturs pret šo jautājumu, un komisija piedāvās jaunu komitoloģijas procedūru jau nākošajā tikšanās reizē, un izskatās, ka dalība valstis uh, arī attiecīgi pieņem savu galīgo lēmumu pēc šīs sanāksmes. No manas puses tas būtu viss, un es ļoti ceru, ka soļi tiks spērti pareizajā virzienā, un es varēšu dot jums vairāk un sīkāk informāciju. Paldies! Tālāk uh, komisijas pārstāve Monika Mošāmerkundze. Vēlas izteikties, lūdzu. Uh, Paldies priekšsēdētājiem, paldies par šo institīvu, ko uzņēmās mm, referents. Protams, ka ir labi, ka ir gan tehniski, gan kvalitatīva uh, diskusija par uh, šo tēmu. Es varbūt uzsvēršu trīs uh, tēmas vai trīs punktus, ko uzsvēra uh, referents. Komisija piedāvāja jaunu izvērtēšanas mehānismu, uh, tikai otrajai daļai, tātad pēc tam, kad tiks atcelts iekšējās robežu kontrols. Un mums ir dažāda pieredze par iestāšanos un dažāds laiks, kad valsts ir pievienojušās Schengen zonai, un tādēļ e, ir šie atšķirīgie viedokļi, vai pirmo daļu iekļaut vai nē. Bet, jebkurā gadījumā, tas var radīt dažādas sekas, ja dalība valsts vēl nav Schengen zonā un vērtēšana nav pozitīva, tad vienkārši eh, robežu kontrole netiek atcelta. Un otrais punkts, es domāju, kas ir pats galvenais šajā priekšlikumā, mums ir jāstiprina uh, sekošana tam, kā uh, tiek notiek cīņa ar vājām vietām, kā uh, tiek ieviestas rekomendācijas, uh, kā tiek um, identificēti trūkumi, lai mums būtu uh, attiecīgi instrumenti, lai mēs varētu rīkoties nepieciešamības gadījumā. Komisija ir jau ieviesusi savā ziņā tādu kaunināšanas procedūru, lai, uh, teiksim, būtu vēl vairāk stimulu atbilstoši ieviest akī. Uh, Bet mēs varam izskatīt arī citus iespējamos instrumentus, mm, sava veida sankcijas un varbūt labāku uh, kontroli par lēmumu izpildi. Un šeit faktiski vajadzētu minēt tādus konkrētus piemērus, kas un kā ir noticis. Tālāk runājot par uh, izvērtēšanas paplašināšanu arī uz citām jomām, piemēram, lai izvērtētu cik liela ir sastarpēja uzticēšanās, vai e, dalībvalsts tiešām efektīvi cīnās ar korupciju, vai tiek veikti pasākumi, lai uh, tiktu paziņots par organizēto noziedzību un tā tālāk. Vispirms jau dibinātāja valstis un pēc tam Schengens eh, akī integrācijas laikā padomu izstrādāja Schengens eh, likumdošanas aktu kopumu. Tie ir pasākumi, kurus padomu uzskat par nepieciešamiem, lai varētu atcelt iekšējo robežu kontroli vai uh, uzturēt telpu bez iekšējām uh, robežām, bez robežu kontrolas. Un jautājums ir, kādi tad ir instrumenti? Uh, lai veidotu un ieviestu Schengens akī. Un vēl ir arī virkni papildu pasākumi. Uh, ir nepieciešams visus šos pasākumus realizēt, ir jābūt visiem šiem instrumentiem izstrādātiem, lai varētu šīs tiekšējās robežas atcelt. Līdz ar to mehānisms koncentrējas uz uh, uh, kontroli, kas seko tam, vai šeit iedzakī tiek ievērots. To, to raised, uh, the... Un tālāk, uh, faktiski, nu tā bija man atbild uz tiem trīs galvenajiem jautājumiem, un es ar nepacietību gaidu tālāko uh, diskusiju nākotnē. Now, this... Tālāk uh, sākam diskusiju. Man jau ir saraksts ar deputātiem, kas vēlas izteikties. Un lūdzu pirmais runātājs Ensju kungs. Paldies, arī es gribētu pateikties ekspertiem, pateikties Karlosam Kveļu, kā jau tika norādīts iepriekš, viņš ir speciālists šajā jomā, un es, kā ēnu referents viņa ziņojumam, atbalstu viņa sacīto. Es saņēmu daļu atbilžu Eh, jautājumiem, ko Koļokungs bija uzdevis ekspertiem, un es arī gribētu sniegt eh, savus precizējumus. Mums vajadzētu izvairīties no divām izvērtēšanas sistēmām kandidātu valstīm. Tāpat arī par Frontex eh, iesaistīšanu priekšlikums ir ļoti labs. Savukārt eh, par Francijas pārstāvi sācīto par jauno izvērtēšanas sistēmas ieviešanu, piesaistot eh, kritērijus kā cīņa pret eh, organizēto noziedzību un korupciju. Ko es varu šeit sacīt? Šie pasākumi varētu būt labi, bet tie ir precīzi jādefinē un jāsaprot, ko tie aptvers. Jo šī joma var tikt vienmēr instrumentalizēta politisku mērķu vārdā. Kā komisijas pārstāvis acīs šiem kritērijiem ir jābūt iekļautiem Schengenas akī un tehniskā veidā. Es nezinu, kādā veidā mēs varēsim saskaitīt, cik eh, pārkāpēju ir pārkāpuši robežu, cik ir ticis nozakts, un es baidos, ka šeit var tikt sajaukta kopā politiskā un tehniskā puse, kas nav vēlami. Tāpat arī es runājot par iestāšanos Schengenas Eh, zonā valstīm, kas jau ir pabeigušas izvērtējumas procesu. Gan likumdošanas jomā, gan par procesu kopumā runājot, es nezinu, vai šis eh, priekšlikums ir vislabākais. Par sankciju ieviešanu savukārt jānorāda, ka tām ir jānotiek pakāpeniski un jāatspoguļo nodarījuma smagums kā arī mums ir jādomā pirms tiek noteikti sankcijas, ir jādomā par palīdzību tai valstī, kas nav savus pienākumus izpildījusi, kas nav respektējusi Schengens kritērijas. Iespējams, ne savas vainas dēļ, bet ir notikusi apstākļu sakritī, piemēram, kā šobrīd, kad ir ārkārtīgi izteiktas migrācijas plūsmas. Un Lūk, un visbeidzot, gribētu piedāvāt jūsu uzmanībai to punktu, ka mēs nevaram vairs būt mierā ar situāciju, ka parlaments ir tikai skatītāja lomā, tad, kad mēs runājam par Schengenas prasībām. Jo Lisabonas līgums mums piešķir pilnīgas kompetences ārlietu jomā, un es domāju, ka parlamentam ir jābūt lietas kursā par uh, izmeklē, ap, uh, apmeklējumu rezultātiem un konstatētajiem rezultātiem, jo vajadzētu izvairīties no situācijas kāda, tādas, kādas bija nesen, kad ziņojumi, ka izvērtējot Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Schengenas eh, telpai. Paldies un Ilčevkungs tālāk. Благодаря, господин председател. Аз също искам. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu sveikt Koeljo kungu par labpaveikto darbu. Šīs dienas sanāksme būtībā ir saistīta ar tādu lielisku struktūru, ko Koelio kungs piedāvā, bet mēs uzklausījām arī čehu un franču ekspertus, kas uh, E, cenšas šai jaunai struktūrai piešķirt e, varbūt nedaudz citas dimensijas un bagātināt viedokli par to, kādas, ar kādām problēmām mēs sastopamies, un varbūt tas palīdzētu tās atrisināt. Koelio kunga un ekspertu centieni ir vērsti uz to, lai pārvarētu e, zināma uh, zināmā mērā tādu neutralitātes trūkumu, piemēram, attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos no Schengens zonā. Bet no otras puses eh, ir nepieciešams garantijas, lai šīs divas valsts iestājoties Schengenē, eh, Schengenā neradītu apdraudējumu pārējām Schengens telpā esošajām valstīm. Un tieši tādēļ ir svarīgi pilnveidot šo uh, izvērtēšanas mehānismu, bet tas ir jāuzlabo, un tieši tā to uh, arī raksturoja Koelju kungs. Mums uh, nevajadzētu likt cilvēkiem domāt, ka mēs gatavojamies mehānismu sarežģīt, taču mums to vajadzētu padarīt par tādu mehānismu, kurā nebūtu sankcijas, nav tās galvenās. Mehānismam ir jābūt labākam nevis nežēlīgākam. Un runājot par sankciju jautājumu, jādomā par kādu svarīgu iezīmi. Viens no mūsu viesiem atsaucās uz to, kāda ir sankcija nozīme, un tika runāts arī par sankciju sistēmu. Es domāju, ka liels skaits iedzīvotāju, politiķu eh, Bulgārijā un Rumānijā gribētu redzēt sankciju sistēmu, nevis eventuālu sankciju sistēmu. Jo, ja šī sistēma ir eventuāla, jūs nekad nezināt, ko gaidīt un kad gaidīt. Taču, ja ir sankcijas sistēma, kas ir stabila un kas eh, ir izveidota jau iepriekš, tad sistēma ir godīgāka un caurskatāmāk, arī labāk saprotam. Ārējās robežas, eh, protams, ka ir jāuzrauga. Un tas ir jādara ne tikai izmantojot datoru tehniku, bet arī dažādas analīzes metodas. Eh, protams, ka neviens ne Bulgārijā, ne Rumānijā nepretosies šādai domai, mēs paši galu galā izmantosim uh, tos ieguvumus, ko sniedz mūsu robežu labāks monitorings, kas pēc laika kļūs par Eiropas Savienības ārējām robežām. Un šeit mēs nonākam pie visjūtīgākā jautājuma, kā šos dažādos kritērijus apvienot. Mums ir jābūt ārkārtīgi precīziem, jo Kāda ideja varbūt eh, pašlaik vēl nav tā īsti konkrēti izskanējusi? Varbūt, ka citi kolēģi to minēs vēlāk, bet ko es ar to domāju? Daļa no šīs uzraudzības mehānismu saistībā ar cīņu pret organizēto noziedzību, eh, tiesu sistēmas efektivitāte, eh, tam visam vajadzētu pēc tam atspoguļoties arī jaunajā izvērtēšanas mehānismā, Schengens zonā. Būsim godīgi, tas viss ir pilnīgi iespējams, taču nevajadzētu to padarīt par tādu izplūdušu neskaidru eksperimentu. Ja valsts eh, tiks eh, kaut kādā veidā ranžēts pēc tā, cik tās ir maz vai daudz korumpētas un cik efektīvas vai neefektīvas ir to tieslietu sistēmas, nu, tas vienmēr būs stipri apšaubāms vērtējums. Es arī nezinu, uh, Vai uh, ir kāda institūcija, kas apņemsies šo, kant, eh, šo kategorizēšanu veikt, jo gal galā tā ir ļoti dinamiska sistēma. Korupcija ir vērojama arī vecajās demokrātijās. Un un ir varbūt daži labi jauni dalību valsts, kur tās varbūt ir stipri mazāk, un otrādi varbūt ļoti dažādi. Tāpēc uzraudzības un sadarbības mehānisms, lai cīnītos pret korupciju, un padarīt efektīvāku tiesu sistēmu, var izveidot, bet acīm redzot, tas notiks kaut kādā tālākā nākotnē. Jo mūsu sabiedrības vēlas, eh, lai šis mehānisms varbūt būtu eh, tāds stabils un veiksmīgs. Es esmu visai optimistiski noskaņots par to, ka mēs izpildīsim savus uzdevumus un arī šo pēcpusdienu izdarīsim visu, ko vajag. Valstīs, par kurām šeit runāju, par Bulgāriju un Rumāniju, šīs valstis ir eh, gatavojušās ļoti rūpīgi pēdējās nedēļas mēnešus. Ehm, tās ir uzņēmušas uh, apmeklētājus, piemēram, no Bulgārijas, viesas eh, apmeklētājs uz Bulgārijas un Turcijas robežas, piemēram, piekrastes zonas monitorings ir noticis. Eh, mēs šeit runājam par eh, nelieliem, tieksim, dienestiem, kuri nav pagaidām to izbauzījuši tīri fiziskā tas notiek, bet kad kandidāta valsts kļūs par Schengens dalību valstīm, uh, tad, protams, strādājot procesā, ir iespējams veikt uzlabojumus. Ieskaitot arī ieviešot sankcijas, taču nevajag tādas eventuālas sankcijas paredzēt. Izdomāsim tādu vispārēju piemērojumu sankciju sistēmu. Paldies, turpina priekšsādātājs. Tālāk Marinēs Kūkungs lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties. Eu am o singură întrebare și după aceea niște comentarii. Gribu pateikties. Eh, Pre, eh, ekspertiem man ir viens eh, jautājums un dažas piezīmes. Vai eksperti atsaucas stingri uz to, par ko mēs runājam šodien? Jo es domāju, ka Viņi ir runājuši par lietām, kas attiecas eh, vairāk par lietām, kas mūs nodarbina šodien. Šodien mēs runājam par regulējumu, kā tiks ieviests izvērtējumu mehānismus, lai pārbaudītu to, kas Schengen sakī eh, ir labi īstenots. Un esam pārliecināts, ka mums ir jārunā tikai par šo jauno regulējumu. Un atsevišķas lietas, ko ir pieminējuši mūsu eksperti, mūsu Francijas eh, viesis ir tīpaši, manuprāt, nav saistām ar šīs dienas tematu. Tas ir pilnīgi skaidri norādīts mūsu darba kārtībā attiecībā uz Schengenas akī izvērtējumu. Un šī regulējuma mērķis ir noteikt izvērtējumu mehānismu, lai pārbaudītu, ka Schengens akī tiek īstenots valstīs, kas jau ir Schengenas eh, telpas loceklis, kurš Schengenas akī tiek piemērots pilnībā. Es piekrītu faktam, ka ir nepieciešama vienlīdzīga kritērija visām valstīm vai tās jau ir Schengens tāps loceklis vai kandidāts. Kritērijiem ir jābūt vienādiem. Pār eh, piemērošanu runājot, tam ir jānotiek vienādi. Tomēr eh, eh, tīri tehniski izvērtējumi jānotiek atšķirīgi, jo mm, kā jūs vēlaties piemērot šo izvērtējumu risku analīzi. Mēs runājam par gada programmu, bet nevar piemērot šos kritērijus, kas ir tikai kandidāte iestāju Schengen zonām bet šai valstī ir nācies veikt veselu rindu korekciju, kas turpinās divus, trīs gadus. Taču izvērtēšanas procedūra ir jābūt atšķirīga, jo šī valsts ir sākusies, sākusi no nulles, regula attiecās uz tām valstīm, kas, kā jau es sacīju, Schengens telpas loceklis, lai varētu izvērtēt, kā Schengens akī tiek īstenots. Un pat tad, kad mēs runājam par sankcijām, standarti nevar būt vienādi. Tās valstis, kas nav Schengens loceklis, nevar tikt, mm, tām nevar tikt identiskas, pielikt identiskas sankcijas kā tām, kas jau ir. Tas pat juridiski nav iespējams. Un es domāju, ka lietas ir skaidrākas, ka skaidrākas vairs nevar būt. Kritērijiem ir jābūt vienādiem, pārbaudas modalitātes atšķiras, jo nevar vienlīdzīgi skatīt gan esošās eh, Schengens telpas loceklis, gan kandidātu valstis. Tika runāts par sankcijām. Manuprāt, tas ir noderīgi. Sankcijas ir jāievieš. Tomēr Sankcijas nedrīkstētu tikt iekļaut šajā regulā, bet gan Schengens akī. Jo Schengens akī ierodam kritēriju, un arī risinājumiem būtu jābūt šeit sankcijas visiem tiem, kas kritērijas neievēro. Šeit mēs runājam par izvērtēšanas procedūru saskaņā ar eh, vienagadīgo vai daudzgadīgo plānu, balstoties uz risku analīzi, tiek izveidot Eh, kvalificējoši dati, respekts, eh, ievērošana, neievērošana. Vai pats akī ievērošana, taču nepieciešams uzlabot atsevišķus punktus. Un tad visi šie izvērtējumi tik attiecīgi nosūtīti izvērtēšanas komisijai lai komisija un padomi pēc tam attiecīgi lēmi, vai konkrētajā gadījumā ir sankcijas jāpiemēro. Tādējādi sankcijām ir jābūt iekļautām Schengen sakī. Jaunu kritēriju ieviešana. Mēs varam jau par to, mēs varam par to runāt. Bet šie jaunie kritēriji Tiem ir jābūt iekļautiem Schengenas nolīgumā. Un tikai tādā gadījumā mēs varam pievienot jaunus vai svītrot atsevišķus esošos, kuri izrādījušies nepārāk noderīgi līdz šim. Tādējādi ir jāuzsāk jauna diskusija, un ne jau diskutējot par šo regulu, bet gan jaunas diskusijas ietvaros mēs varam domāt par jauniem kritērijiem Schengens nolīgumā. Šajā regulā nevar iekļaut jaunus kritērijus, jo tas nekādi nav saistāms ar šīs regulas priekšmetu. Mēs piekrītam tam, ka komisijas loma ir jāstiprina, un arī tieši tāpat tā aģentūra Frontex un Eiropa loma. Liels paldies, saka priekšādātājs. Nu, un tagad nākamā runātāja Ernstas kundze. Paldies priekšsādātāji. Jā, šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Domāju, ka mums jāuzdod sev jautājums, ko tad īsti vēlamies panākt. No vienas puses vēlamies lielāku drošību, tas ir skaidrs. Tāpat laikā vēlamies garantēt arī pārvietošanās brīvību. Un jāspēj rast līdzsvars starp abām šīm vēlmēm. Un mums vienmēr jāuzdod savu jautājumus, vai šis līdzsvars, ko esam ieguvuši, vai tas ir tas pareizākais šobrīd šo Schengens procedūru kontekstā. Es atbalstu Schengens sistēmu kādu, protams, bet jautājums ir šāds. Kā panākt šo pareizo līdzsvaru? Man personīgi šķiet, ka jāsaglabā šī proporcionalitāte samērīgums, un ir ārkārt, tas ir ārkārtīgi svarīgs tām valstīm, kas jau ir iestājušās, tāpat arī kandidātu valstīm, kas vēl tikai tiecas uz iestāšanos Schengens uh, Valstīs ir jābūt vienādiem noteikumiem pilnīgi visiem. Nu, protams, ir arī tādi kriteriji, kas noteikti, lai valsts varētu iestāties Schengens zonā, un mums katrā ziņā ir jāpalīdz šīm kandidātu valstīm tos izpildīt. Nu, protams, tā rezultātā mēs no, varam nonākt pie lūk vienotas eh, kriteriju sistēmas, vienotas standarta sistēmas, kur pēc tam arī ir jāuztur, jo citādi jāsaka, mēs vienkārši sašķelsim Eiropas Savienību. Nu, es pat nezinu, kā citādi to pateikt. Un šiem kritērijiem turklāt ir jābūt saistītiem tikai un vienīgi ar Schengen, un tiem nav jāiet tālāk par to. Mums ir jāuzdod savu jautājumu, ko tad vēlamies šeit izvērtēt gal galā. Un tāpēc gribu uzdot jautājumu Francijas kolēģim. Kā jūs vērtējat šīs saistības, kas mums ir attiecībā uz uh, nozied, korupcijas apkarošanu, vai jūs tad tādā gadījumā skaitāt arī korumpētos pilsētu mērus, kas uh, ir pieņēmuši kukuļus vai ko tam līdzīgu? Es domāju, ka mums šajā gadījumā jāskatās arī uz citām valstīm, nevis tikai uz tām, kas grasās iestāties Schengens sistēmā. Mums ir ļoti cieši jālūkojas uz to, ko mēs vērtējam, citādi mēs varam radīt pretproduktīvu darbību, jo gal galā mums jānora, jānodrošina kohēzija Eiropas Savienībā kā, kā tādā. Nu tālāk. Atcerēsimies arī, kādus vārdus šeit lietojam. Nu, lūk, šī demotivējošā attieksme, nu, sankcijas, kas mudinātu valstis ne, ne, nedarīt pārkāpumus, bet mums jābūt ar šiem instrumentiem ļoti uzmanīgiem. Sankcijas var būt arī pretproduktīvas. Gal galā tās var nu, aizsūtīt beigās visus nepareizajā virzienā. Un es tāpēc vēlētos, lai mēs izturamies piesardzīgi, ļoti piesardzīgi tajā brīdī, kad debatējam par šādiem jautājumiem. Es esmu pārliecināta, ka mēs e, vēl nonāksim pie citām debatēm. Tāpēc, es domāju, ir ļoti vienkārši var pateikt, jā, jā, lūk, šis ir tas vienīgais pareizais veids, kā virzīties uz priekšu, tāda kriterija, šāds ir sankcijas. Un es domāju, ka mums vēl arī ar Frontex vajadzētu par to runāt. Piemēram, no Vācijas skatu punktu mums nav nekas pret, pret Frontex un viņu darbības, jo mēs neesam pie ārējām robežām. Mums viss ir ļoti labi, mēs sēžam uh, savā nodabā un ne par ko neuztraucamies. Bet jāsaka, tas nebūtu nav tik viennozīmīgi citām valstīm. Nu, varbūt es tā mazliet uh, skarbi saku šos vārdus, bet mums jāpaturprātā, ka ir arī tādas valsts, kuras nebūtu nav tik labā situācijā, un nu, mums ir jāņem vērā arī viņu situācija. Nu, tad tas bija tas, kas man bija sakāms. Paldies, paldies, turpin priekšsādātājs tālāk. Ždanukas kundzei vārds. Thank you, Chairman. Uh, uh... Paldies, priekšsādātāji. Izteikšos pavisam īsi. Es tikai gribēju uzdot vēl vienu jautājumu ekspertiem Par sankcijām tieši. Jūs minējāt, ka nepietiek uh, tikai un vienīgi ar vājākajām sankcijām, kā piemēram atkārtot apmeklējumu. Turklāt jūs arī teicāt, ka ir arī šis otrs ekstremālais punkts - izslēgšana no Schengens. Bet es nedzirdēju atklāt sakot, kuras tad sankcijas ir tās, ko atbalstat jūs? ko jūs vēlētos ierosināt? Tātad, kuras sankcijas jūsuprāt ir tās piemērotākās? Un varbūt, kas netiek šobrīd izmantots. Un otrs jautājums ir Čehijas pārstāvim, tā kā jūs pārstāvat eh, dalību valsti, kas nāk no lūk šī pēdējā iestāšanās viļņa Šengenā. Varbūt jums līdz ar to ir vairāk pieredzes šai ziņā nekā Francijas ekspertam. Tieši tāpēc, ka jūs esat no šī jaunā viļņa. Paldies, Danakas kundzei, saka priekšsādātājs. Nu, tagad mans ierosinājums ir šāds. Varbūt mēs uzklausam īsi jūsu atbildes, godātie eksperti, un pēc tam dosim vārdu Kvēlju kungam, kas nāk klējā noslēguma frāzēm, bet es pārliecināts, ka jūs man palīdzēsiet uh, ietaupīt laiku un izteiksieties īstas uztrakums jums pirmajam vārds. Lūdzu, paldies, ka devāt man atkal vārdu, un tātad tie jautājumi, ko dzirdēju, šķiet, ka esmu diezgan daudz tomēr jau pateicis. Un lielā mērā tas, ko teicu, zināmā mērā sasaucās arī ar jūsu teikto un komentāriem Nu, tāpēc īsi reaģēšu tikai uz atsevišķiem izteikumiem. Piemēram, atsauties uz Iešķevu kungu teikto. Nacīm nu, redzot, jūs man šeit pārpratāt. Es ļoti atvainojos, ja neizteicos gan skaidri. Kāpēc es teicu iespējamās sankcijas? Nu, tās ir tādas ļoti teorētiskas diskusijas. Un tieši tāpēc, eh, nu, runāju par eventuālām sankcijām. Piekrīt Ilčev kunga viedoklim. Ja mēs nonāktu gal galā pie secinājuma, ka sankcijas ir jāveido, tad, manuprāt, protams, tīri preventīvās, ja profilaktiskā demotivējušā sistēma būtu tā pati svarīgākā. Un tai ir jābūt ļoti skaidri izveiktai. Tas ir tas, ko mēs vienmēr cenšamies, tiecamies ir vajadzīgs šīs drošības klauzulas Schengens novērtējuma sistēmā, un ir vajadzīga pārskatāmība. Turklāt grib izmantot šo iespēju, atsaucoties uz Ilčo kungu teikto, lai past, pateiktu arī to, ka atzinīgi vērtējam to progresu, ko panākus gan Rumānija, gan Bulgārija, un jāsaka, tiešām ir liels, ka es domāju, ka šīm valstīm ir izredzes iestāties Schengenā. No. Nu, īsi rēģējot uz Marinesko kungu teikto. Jā, patiešām starpības starp dalību valstīm un kandidātu valstīm ir jārespektē. Protams, jautājums par sankcijām ir ārkārtīgi delikāts. Un šī izslēgšana pilnīgi noteikti ir tāds pēdējās iespējas, um, jā, tāds pēdējās iespējas risinājums. Tātad izslēgšana. Jo tas tiešām ir tāds ekstremāls pasākums. Un tāpēc vēlreiz atkārtošu varbūt vienu no tām domām, kas tika pieminēta, respektīvi, galvenais ir sniegt palīdzību visu šī procesa laikā. pirms ķerties pie šīs pēdējās iespējas, pēdējā risinājuma. Vispirms ir tiešām viss iespējas attiecīgi jāizpēta, jāskatās, kā situācija uzlabot, kā mainīt, kā labot trūkums. Un es varu atkārtot tikai vienu vārdu, ko mēs nevēlamies. Mēs nevēlamies šos nežēlīgos noteikumus. Bet papildus turklāt Gribu teikt, ka jā, turpināsies vēl diskusijas. Šis nākotnes diskusijas varētu mums dot iespēju apspriest arī kvalitāti un nu, spēku, kāds varētu būt šādām sankcijām. Un laika gaitā varam domāt arī attiecīgi par šo sankciju tālāk koriģēšanu. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad Devēra kungs, jums vārds. Merci, Paldies, priekšsādātāji kas attiecas uz šo reakciju un virzību, par kur es runāju. Tad šeit runājam, protams, tīri par tehnisko skatu punktu. Un, respektīvi, runājam par to, kā uzlabot šo eh, mehānismu kā tādu, tā uzstādījumus. Tātad mēs meklējam tehniska rakstura risinājumu, lai nodrošinātu šapusējo uzticēšanos. Un eh, te jau at, tas attiec ne tikai uz Schengens telpu, tātad tas ir šis kopējais mērķis, un mēs pilnīgi noteikti meklējam risinājumus, ko nebūtu nav viegli rast. Tika jau minēts, cik ārkārtīgi grūti ir veid, izveidot izvērtējumu kritērijus, tādus jaunus kritērijus, ar ko varētu noteikt uzticēšanās apmēru Schengens uh, valstu starpā, tā lai tās būtu gatavs sadarboties. Un tieši šeit tieši šajā posmā, lūk, ir mums milzīgs izaicinājums priekšā. Un tad mēs sāksim līdz ar to konsultācijas, pārdomas un sāksim ar izvērtējumu metodu, domājot par to, kāda veida pakalpojumi tiek sniegti Nacionālās administrācijas līmenī, lai meklētu tātad to sistēmu, to regulējumu, kas eh, ļautu tad tālāk tīri ētiski nodrošināt eh, standartus, tātad ētikas standartus šādiem pakalpojumiem un dienestiem, kuru uzdevumā ir piemērot Schengens tiesību aktus. Nu, protams, ir skaidrs. Visu nevar izdarīt eh, viena valsts, nē, te ir arī sabiedrības loma spēlējama. Bet, nu, fakts ir tāds, ka ja mēs nesāksim pie tā strādāt, tad nākotnē sastapsimies ar problēmām un uh, droši vien nevarēsim nodrošināt pietiekamu kvalitatīvu sadarbību, ja šo problemātiku jau nesāksim skatīt kopīgiem spēkiem. Un turklāt, tīri juridiski raugoties uz šo jautājumu, tā tad uh, ārpus vēl šī juridiskā ietvara vēl ir arī politiskais ietvars, politiskie aspekti, un jāņem vērā abi bet mums ekspertu līmenī jāsaka jāstrādā tieši pie tehniskiem risinājumiem nenoliedzam. Paldies, saka priekšādātājs. Nu tad tagad dosim vārdu noslēguma piezīmēm referentam Koelju kungam. Lūdzu, jums iespēja noslēgt šīs diskusijas. Paldies, priekšādātāji. izteikšu divas piezīmes, pirms nākšu klajā ar noslēgumu vārdiem šais debatēs. Pirmā piezīme ir šāda. Gribētu lūgt pilnīgi visus nesaistīt iestāšanos Schengens zonā, Rumānijas un Bulgārijas gadījumā ar šo jauno novērtējumu sistēmu. Schengens novērtējuma sistēma tika ierosināta no komisijas puses, un šis parlaments no, noraidīja oktobrī uh, E, priekšlikumu jau 2009. gadā pēc manas rekomendācijas, un mēs pēc tam lūdzām Eiropas komisiju nākt klajā ar jaunu priekšlikumu. Eiropas komisija to arī izdarīja, un šobrīd mēs spriežam par sistēmu, kas paredzēta nākotnē. Tā nav nekādas saistības ar Bulgāriju un Rumāniju konkrēti šajā gadījumā. Nu, nevienā ne otrā veidā. Tas nozīmē, ka tie fakti, ko, tas fakts vien, ka mēs apspriežam jaunu novērtējumu sistēmu, tas nekādā veidā nevar kalpot kā aizbildinājums, lai aizkavētu Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos Schengens zonā. Un mēs nevaram apspriest jaunu Schengens novērtējumu sistēmu ar bailēm, ka lūk, tā tiks piemērota um, kaut kādai virknei valstu. Nē, jo citādi mēs nonāksim vienkārši sarežģītā situācijā, hausā. Un tāpēc, kolēģi, lūkšu jūs atcerēties, ka šie divi jautājumi ir jānodala viens no otra. Otrs Otrs komentārs. Gribu pateikties Ungārijas prezidentūrai par izteiktajiem komentāriem. Un e, tiešām ceru, ka man izdosies cieši sadarboties arī turpmāk ar Ungārijas prezidentūras pārstāvjiem koplēmumu procedūras ietvaros, jo mums e, pilnīgi noteikti pie šī dokumenta tādā veidā būs arī jādarbojas. Un vēlos izmantot to iespēju, ka šobrīd ir klāt eksperts no Čehijas un no Francijas, lai pateiktos abām šīm valstīm jo ne Čehija, ne Francija nebija to valstu starpā, kas centās uh, Eiropas komisijas uh, priekšlikumu pārspēt, uh, apstrīdēt. Tajā brīdī, kad tika lemts par koplēmumu tiesību pieņemšanu un tiesību piešķiršanu tieši parlamentam. Mēs cīnījāmies par to, un ne Francija, ne Čehija nebija ar mieru, ka koplēmuma procedūra netiek piemērota. Viņi nebija šo nelielajā valstu grupā, kas centās visu atstāt padomas rokās un kas centās apspriežēt šo parlamentu leģitīmo prasību strādāt koplēmuma procedūrā pie šī dokumenta. Un, ehm, nu, tagad tādi pavisam īsi noslēguma vārdi. Pēc šīm debatēm Es domāju, ka lielākā daļa, varam, varam secināt, ka lielākā daļa deputāti visi uzsver uz to, ka nav iespējama nekāda dubulta morāla. Visiem standartiem jābūt vienādiem, vienādai attieksmei pret visām valstīm. Vienalga, vai tās ir valstis, kas jau ir Schengen zonā, vai tās, kas vēl tikai kandidē uz iestāšanos tajos. Otrām kārtām, domāju, ka mēs tāpat visi varam būt viensprātis, ka tai gadījumā, ja nevēlamies šādus dubult standartus, dubult morāli, tad tādā gadījumā mums ir jāskatās acīs nepieciešamībai veikt turpmākus darbus, turpmākus izvērtējumus par to, kas norisinās uz robežām, jo citādi mēs kandidātu valstīm piemērojam lēmumu, nu, piemēram, par to, ka, lūk, viņi nedrīkst iestāties Schengen zonā, jo e, nav attiecīgi izpildījusi noteikumus, bet savukārt e, pašreizējās dalība valstis šos kriterijus neizpilda, tad mēs nonākam pie dubult standartiem. Es ņēmu vērā arī to komentāru, piezīmes, kas teica, ka, lūk, ka mums vajadzētu palīdzēt tām valstīm, kas šobrīd sastopas ar problēmām. Es domāju, jā, tas tiešām ir jādara. Bet pēdējā posmā, ja kāda valsts tomēr neizpilda prasības, kas attiec uz drošību Schengenas zonā, tad, tad tāda, un bet viņi jau Schengen zonā ir iestājušies, tad es domāju, kaut kas tomēr ir jādara lietas labā. Un varbūt tomēr šāda veida sankcijas, konkrētas sankcijas ir nepieciešams. Bet es piekrītu tiem kolēģiem, kas teica, ka sankcijām tomēr ir jābūt pilnīgi vienādām, līdzvērtīgām pilnīgi visām valstīm. Nedrīkstam tās, eh, lūk, būt kaut kāds pirmās šķirs un otrās šķirs Schengens dalību valsts. Trešais komentārs. Domāju, ka mums varbūt vēl vajadzētu paspriest arī par jaunajiem kritērijiem. Tika izteikti labi iemesli, kāpēc jauna kritērija ir vajadzīga, turklāt tika arī labi iemesli minēt, kāpēc vajadzētu baidīties no tā, ko šie jaunie kritēriji varētu ietvert jebkurā gadījumā. Es domāju, ka arī šai gadījumā, ja vēlamies eh, domāt par jauniem kritērijiem, tad tādā gadījumā tiem jābūt ir objektīviem, lai neradītu vēl lieku manevrēšanas telpu kaut kādai interpretācijai, subjektīvai interpretācijai, kas beigu beigās visu šo izvērtēšanas sistēmu varētu sagandēt. Un turklāt šiem jaunajiem kritērijiem būtu jā, jāto piemērotiem visās dalību valstīs, nevis tikai kaut kādai dalību valstu grupai vai valstu grupai. Un visbeidzot, priekšādātāji, gribu uzsvērt tie, ko, to, ko vēl teica arī Enciju kungs respektīvi par to, ka parlamentam ir jābūt iesaistītam šajā jaunajā, jaunās novērtēšanas sistēmas izstrādāšanā, un mums jāsaņem svaigākā informācija par visu, kas notiek, par novērtējumiem, kas notiek uz robežām, jo galu galā Eiropas parlamentam ir tiesības to, un tam ir arī vajadzīgs zināt, kas tad galu galā notiek uz robežām, lai mēs tālāk varētu par to informēt savus pilsoņus ša, lai mēs varētu viņiem teikt, ka Schengens zona ir droša zona un Eiropas pilsoņi tieši to arī vēlas. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs, paldies Kalju kungam! Tikai gribēju teikt, ka lūk, eh, ziņojuma projekts eh, Libē tiks balsots 11. 12. aprīlī. Mēs gribam pateikties arī abiem mūsu ekspertiem. Teiksim viņiem ar dievas bet tūlīt pat nekavējoties ķeramies klāt pie nākamā darba kārtības punkta, jo mēs jau esam mazliet aizkavējušies. Un mums jāsaka, ir mazliet jā, jāierauj, jā, jāsasteidz darbs. Merci, à la prochaine. So, we... Tātad turpin priekšādātājs pārējiem pie 15. darba kārtības punkta vispusīgi pieeja personu datu aizsardzībai Eiropas Savienībā. Mums ir viedokļu apmaiņa paredzēta, šī ir pirmā viedokļu apmaiņa par darba dokumentu. Tas ir darba dokuments par pašiniciatīvas ziņojumu, kā jau minēja attiecībā uz komisijas priekšlikumu, un mūsu kolēģis Aksels Voss ir tas, kas ir referents Dosim vārdu līdz ar to referentam, lai viņš iepazīstina mūs ar šo darba dokumentu, un pēc tam uzsāksim debatas. Un kolēģi attiecīgi varēs izteikties tāpat kā komisijas un padodas pārstāvji, ja viņi to vēlējos. Vaskungs, lūdzu, paldies priekšsādātāji! Mm-hmm. Esam daudz jau sprieduši par datu aizsardzību, debats jau šodien norisinājās, un es domāju, ka tāpēc būtu ļoti eh, būtiski varbūt paspērt soli marā un paskatīties ar tādu svaigu skatu šo jautājumu, ņemt vērā to, kas ir noticis, piemēram, pēdējos 15 gados. Es domāju, tas mums ir parādījis, ka digitālā pasaule visā pasaulē ir izvērtusies, eh, šī digitālā ēra. Priekšādātājs tiek pārtrauc runātāju un lūdz klātesošos ievērot klusumu jo citādi runātāji nav iespējams dzirdēt. Tātad visas, visas mūsu ikdienas dzīves jomas šobrīd ir lielā mērā ietekmējušās. Tāpēc, ka ir iestājusies digitālā ēra, e, datu glabāšana, datu pārstrāde, apstrāde, uzglabāšana, tas viss norisinās burtiski ka uz katru soļu, kur mēs nedotos. Informāciju visur iespējams uzglabāt, nodot tālāk, pārdot. Un mēs dzīvojam tādos laikos, kad jaunieši, piemēram, ļoti bezrūpīgi izturās pret saviem personas datiem. Viņi sociālajos tīklos mainās ar bildēm, liek dažādu veidu personīgu informāciju, un mēs nonākam pie tādas jaunas koncepcijas, kas ir datu aizsardzība no sa savas puses paša īstenota datu aizsardzība. Nu, es domāju, šodien neviens no mums, mēs, ne, mēs pat pilnībā nevaram apzināties, cik ārkārtīgi daudz draudu pastāv saistībā ar datu izpaušanu. Mēs vairs pat ne, nesakojam līdzi, kas šos datus lasa, kam tie pieejami. Un tāpēc, pārējot pie datu aizsardzības jautājuma, gribētu teikt, ka mūsu priekšā ir ar vien sarežģītāk un sarežģītāk, nozīmīgāk uzdevumi, kas saistīti ar datu aizsardzību, ar to uzkrāšanu, glabāšanu un tirdzniecību. Eh, arī datu specifikācija. Nu, piemēram, arī šī profilēšanas iespēja pilnīgi noteikti pieaug. Te vis, tam visam jānotiek līdzsvarota. Un mēs redzam, ka, ir arī, ka mainās arī perspektīva, nu, tāda kā paradigma maiņa jūtama. Agrāk pamatprincips bija balstīts uz individu aizsardzību no, nu, pret, attiecībā pret valsti. Bet šajā gadījumā situācija ir mainījusies. Nu, mums ir jāaizsargā šis individs, viņa privātā dzīve no citiem individiem, no citām privātu personām. Nu, tātad kopsavilkumā varētu teikt, ka mūsu pasauli vairs nespētu funkcionēt, ja nebūtu uh, šādu datu komunikācijas kanālu un pārstrādes sistēmu. Tas sāks jau ar lidmašīnām, gaisa satiksmes kontroli, tautsēmniecību un ļoti daudzām citām, jo man viss notiek elektroniski, viss notiek ar informācijas un tehnoloģiju platformu palīdzību. Un tāpēc visur, kur mēs dodamies, aiz mums paliek digitālās pēdas. Un jo tālāk mēs iesim nākotnē, no, jo pastiprinātāk tas tā arī notiks. Mums būs elektroniski ledus skapi un vēl neskas elektrības tīklos jau varēs eh, notikt datu pārraida. Nu tā ir nākotne, kas mūs gaida, un šī digitālā pēda aiz mums saglabāsies. mēs ar, to, ar šādu digitālo pēdu palīdzību kādam ļausim saprast mūsu ieradumus, paradumus un to, kā mēs dzīvojam vai ne, un vai nu to vēlamies vai ne. Un tāpēc es domāju, ka mums tajā brīdī, kad runājam par datu aizsardzību, vajadzētu pievērsties tam, kā šie dati tiek izmantoti kam tie tiek izmantoti. Un vajadzētu spēcināt šeit privātpersonu tiesības, tātad individu tiesības. Un te es gribētu teikt šādi Katrs lietot, katram lietotājam, kas saistīts ar šo jautājumu, arī ir jāuzņem sava atbildība. Un tāpēc datu aizsardzības eh, iestādēji jā, arī jāņem vērā šīs eh, modernās tendences, ir jāveido līdzsvars no vienas puses, radot tādu vispārīgu drošības atmosfēru un garantējot tāpat laikā personas brīvību, brīvību arī pašam glabāt savu informāciju un uh, tātad individu privāto dzīvi, un daļa no šī principa ir izpratne par to, ka, piemēram, tādi datu transferi kā SWIFT sistēma ir ārkārtīgi svarīgi gan iekšējai, gan ārējai drošībai. Līdz ar to mums ir vajadzīgs pārliecināties, ka viss tiek organizēts tā, ka tas nāk par labu individam, bet tāpat laikā, protams, jāņem vērā nenoliedzam arī tautsēmniecības, ekonomikas intereses. Mums ir jāpārliecinās, ka internets savās funkcionalitātēs uh, neierobežo tautsēmniecību, nerada šķēršļus ekonomikai. Bet tāpat laikā, protams, jāņem vērā arī sabiedrības tiesības funkcionēt atbilstīgā kārtā un, protams, arī individu tiesības uz drošu dzīvi. Tātad man izšķirīgi liekas tas, ka, lūk, ja runājam par noteikumiem, lai tie būtu efektīvi nākotnē, mums eh, Mums jāspēj nodrošināt tādu datu aizsardzību pilsoņiem, kas eh, notiktu pietiekami labi neatkaroties no, ne, neatkarībā no tā, kur šis cilvēks vai uzņēmums atrodas. Tātad šīm tiesībām jābūt pilnīgi vienādām uz datu aizsardzību. Datu aizsardzība pilsoņiem šobrīd ir ārkārtīgi svarīga un sabiedrībai Pilnīgi noteikti. Data aizsardzībai ir ļoti svarīga loma gan pilsoņu dzīvē, gan arī tautsēmniecības dzīvē, jo viņiem zinot, cik ļoti daudz tiek izmantots internets, varam apjaust, cik strauji internets kļūst par tādu vietu, kur cilvēki dibina uzņēmumus un rīk, organizē savu dzīvi. Tas kļūst par daļu no iekšējā tirgus nenoliedzami un pat ļoti būtisku šī tirgus daļu. Un tieši šī iemesla dēļ es domāju, mums ir nepieciešams viens datu aizsardzības likums visā Eiropas Savienībā. Ir trīs punkti, kas tādā gadījumā ir jāuzspriež. Pirmām kārtām aizsardzības līmenis. Tātad Eiropas Savienības mērogā un iekšējā tirgu. Ja par to nespēsim vienoties, tad pilnīgi noteikti radīsim kropļot kon konkurences kropļojums iekšējā tirgu. Uh, Un tad tādā gadījumā datu aizsardzība atkal būs fragmentēta Eiropas Savienībā. Tātad, ja domājam par juridiski instrumentu izveidu, tad mums ir jāpārliecinās, ka mēs nonākam pie vienotas augsta standartu kopuma. Un par to, protams, mums vēl būs jāapspriežas. Bet es domāju, ka tam vajadzētu būt datu aizsardzības jomas nākotnes mērķim. Tātad nodrošināt eh, ļoti vienlīdzīga attieksme pret visiem. Tas ir vēl viens mērķis. Un te mēs runājam jau par pilnu harmonizāciju visās dalību valstīs. Ir, protams, tādas dalību valsts, kur līmenis ir zemāks, kur standarti ir zemāki. Un tas nozīmē, ja vēlamies sasaistīt datu aizsardzību ar konkrētiem indivīdiem, tad jāsaka, ka šeit runājam par personas datiem, ko kāds uzņēmums kaut kur pasaulē pārstrādā, apstrādā. Un tāpēc, lai kurš arī nebūtu tas, kas pārstrādā un apstrādā Eiropas iedzīvotāju datus, viņiem ir jāizmanto, jāpiemēro Eiropas datu aizsardzības likumu. Un tas nozīmē, ka pat tajos gadījumos, kad dati tiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības, un tas notiek kādas Eiropas Savienības, eh, Eiropas Savienībā dibināt uzņēmumu vārdā, tad tādā gadījumā arī šie ārpus eh, piesaistītie eh, uzņēmumi ir jāpakaļo šiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, tiem jābūt juridiski saistošiem. Nu, un tas ir ļoti svarīgi tajos gadījumos, ja, piemēram, no, tiek ierosināta kāda tiesas prāva. Un šajos gadījumos tiešām jānodrošina tas, ka Eiropas Savienības tiesība akti ir tie, kas tiek piemērot. Mums ir jāpārliecinās, ka datu aizsardzības līmenis nākotnē, tas, ko vēlamies panākt, panākt, ir, tiek transponēts visās dalību valstīs ļoti saskaņotā veidā, un ka šie standarti tad attiecīgi tālāk tiek arī vien, vien, vienotā veidā piemēroti. Un domāju, ka vēl mums vajadzētu pievērsties arī tam, ka mums ir jāveido tāds kā drošs patvērums visiem, kas uztrauc par šo jomu, tātad augsts standarta līmenis. Nu, vai šīs drošās patvēruma vienošanās, kas pastāv līdz šim, kur, kur ir, lūk, eh, dažāda veida kārteļu biroju un tam līdzīgi, vai tur notiekošā datu pārstrāde, vai tā ir, tas ir pieļaujams, vai mums nevajadzētu šos nolīgumus atcelt? jo šāda vienota likuma mērķis būtu uh, nojaukt šo trešo pīlāru, kas nu, šobrīd pastāv, bet tā vietā izveidot tādu vienotu aptvērumu un, un līmeņa normu. Un tādā veidā mēs varētu noteikt šos regulas galvenos principus. un kas tā tad būtu, kas nāk no šī trešā pīlāra juridiskajā instrumentā. Turklāt mums jāuzdod savu jautājumu, ko tad mēs izmantosim kā virzību, kā orientāciju, ja grasamies pievērsties pamattiesībām un pamatvērtībām. Tad varbūt tādā gadījumā mums vajadzētu pier, pievērsties brīvībai un tam līdzīgi, bet arī šī paša atbildība. Tas arī, tā ir, tas arī viens pamatprincips, kas pilnīgi noteikti ir jāatminas Un tieši šis piesardzīgās apiešanās princips nozīmē to, ka visa pamatā jārunā par atbildīgu datu izmantošanu, respektīvi katrs, kas lieto datus, jau uzņemas par to atbildību. Un tā šī atbildība sāks jau individu līmenī. Tas tālāk turpinās arī, attiecas tālāk arī uz pakalpojumu piegādātāju, kas tālāk, protams, savāc šos datus. Arī viņiem ir jāizturas piesardzīgi, un šī atbildība atbilst attiecīgi arī jāapraksta šī piesardzība, jāapraksta, un tam ir, te uzreiz jau parādās zinām pienākumu un saistības. Ko tad tas īsti nozīmē? Un kā mēs varam to visu translēt datu aizsardzības likumā? Nu, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka tad tajā gadījumā izvēlamies šo pieeju, lai mēs ievērotu šo piekrišanas došanas principu. Tas ir jāstiprina, jo internetā tas nebūtu vairs tik viegli nenotiek. Te, ne, mēs nemaz pat nezinām, kuri dati tad tiek kaut kur ievākti, kur tie tiek uzglabāti, kuri dati tiek ievākti. Ļoti daudz uzņēmumi ievāc datus, pēc tam tos uh, izmanto pat negūstot atļauju no indivīda. Un šai gadījumā arī mums ir jāspecina individu tiesības Jo tieši individam ir tiesības noteikt, vai viņš vēlas, lai viņa datus izmanto vai nē. Tas ir svarīgi katram liet, interneta lietotājam. Viņiem ir jābūt lielākai kontrolē pār tiem datiem, kas ir viņējie. Ja. Ta, un tāpat laikā tātad viņiem ir šīs tiesības būt informētiem, kas notiek ar viņu datiem, un viņiem ir jābūt iespējas arī iebilst par šādu datu izmantošanu. Tas attiec īpaši uz tiešsaistes pasauli pilsoņiem, protams, pilnībā jāspēj izmantot savas pamatbrīvības, bet tāpat laikā viņiem ir tiesības uz savu datu aizsardzību. Bet, lai tas tā notiktu, viņiem pirmām kārtām jābūt informētiem par to, kas notiek ar viņu datiem. Un ir vēl viens princips, kas cieši saistīts ar šo pirmo principu - pārskatāmības princips. Arī šajā gadījumā, man liekas, datu aizsardzība ir vajadzīga plašāka pārskatāmība. Lietotājiem ir jāspēj konstatēt, kuri dati, kur par viņu tiek uzglabāti un cik efektīvi notiek, piemēram, šo datu dzēšana pēc viņu pieprasījumu. Jo tieši saistas pasaulē tas nebūtu vienmēr nav skaidrs. Nav nekad arī zināms, kādam iemeslam šie dati tiek izmantot. Un vēl viens princips, kas, manuprāt, ļoti svarīgs ir tas, ka mums jāskatās uz to, vai dati tiek izmantoti tam norādītajam mērķim, atbilstīgajam mērķim. Nu, tā, lai netiktu, piemēram, ievākt vairāk datu nekā nepieciešams. Man ir tāda sajūta, ka datu aizsardzība nevar vienlaicīgi tikt izstrādāt vienādā līmenī un aizsargāt vienā līdzekļu, veikt vienādā līmenī attiecībā uz visiem lietotājiem. Uh, Jo, piemēram, valsts operators tā ir viena lieta, privāts operators ir kaut kas cits, un tiešaistas režīmē šī operatora darbība nevar tikt vienmēr salīdzināta ar uh, darbībām uh, reālajā pasaulē. Es jau esmu pārliecināts par to, ka mēs nevaram nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi, jo šīs situācijas nav salīdzināmas. Līdz ar to pastāv iespēja, ka ir kaut kādas tādas lietas, ko mums nepieciešams izveidot, uh, Ehm, respektīvi regulējums, kas piemērojams atsevišķi vienai un otrai jomai, bet tas, protams, lielā mērā atkarīgs arī no dalību valstu lēmumu. Nu, vat, ka gribēju teikt, ka zināmā mērā tiešām ir vajadzīgi šie obligātie standarti datu aizsardzības likumā, tas ir ļoti liederīgs princips. Bet tas ir kaut kas tāds, kas attiec uz visām šīm jomām. Protams, kā jau teicu, tātad šī piekrišana no lietotāja puses, no datu turētāja puses Tātad tiesības būt informētam, tiesības dzēst šos datus, kas tiek kaut kur glabāti, zināms aizsardzības līmenis, kas saistīts konkrēti arī ar datu aizsardzības risku, tiesības uz kompensāciju e, pārkāpumu gadījumā, tiesības nodrošināt samērīgu datu uzglabāšanas laiku. Viņiem ir arī jāzina, kurā brīdī notiek datu nodošana, un Protams, arī tiesības iesniegt sūdzību tajā gadījumā, kad notikuši pārkāpumi. Nu, ņemot vairāk, mums nav īpaši daudz laika, centos izteikties īsi. Bet man te ir vesels saraksts ar punktiem, kas, manuprāt, ir apspriežams šai saistībā. Un domāju, ka tiem būs ļoti liela nozīme tīpaši tiešsaistes režīmē, tātad internetu pasaulē, gan īpašuma tiesības, tiesības dzēst datus, eh, pārliecināties, ka dati netiek izplatīti, eh, informācija, piemēram, par to, kur kāds ir atradies, kur viņš ir ceļojis. Kā, ko, piemēram, darīt tajos gadījumos, kad internetu lieto bērni, pusauģi, un ir nepieciešams arī gal galā definēt, kas tad ir personas dati, kas ir šie privātie dati, vai tā ir arī IP adres, piemēram, vai tā arī ir privāts, privāta informācija. Nu, varbūt nevajadzētu vienmēr visu informāciju gluži uzskatīt par privātiem datiem, jo reizēm varbūt tas ir atkal eh, pretrunā ar citiem, eh, ar, ar citām politikām. Bet, nu, pāris punktu vēl kā noslēgums. Tātad personas datu definīcija un to datu definīciju, kas uzskatām par, um, jeb, ehm, kas uzskat, uzskatām par tādiem delikātiem, jeb ehm, riskantiem. Tātad šie lielie pasākumi datu aizsardzībā. Tātad pašnoteikšanās un brīvība pieņemt lēmumu pilsoņiem jāsaņem pietiekami daudz informācijas, viņiem ir jāzina, ko viņi dara. Un līdz ar to ir vajadzīga šāda veida informācijas kampaņas, apziņas celšana. Tāpat, piemēram, jāļauj uzņēmumiem nodrošināt brīvprātīgu certifikāciju, pašcertificēšanās. šai jomā, kur mēs nevienā, vienmēr spējam sekot līdzi visjaunākajām tendencēm un attīstībai. Un šāda pašsertificēšanās varētu būt tāds papildus liederīgs instruments. Turklāt mums jāskatās arī uz to, kā tad uzraudzīsim šo datu uzraudzību. Tātad uz datu uzraugiem nacionālā līmenī viņiem jābūt ļoti skaidram uzdevumu kopumam tas varbūt zināmā mērā ir sasaistīts un līdzvērtīgs arī kārtētiesību aktiem. Nu, ar to es arī beigšu, bet es ceru, ka es dav, esmu spējis jums dot tādu pārskatu par to, kas tad norisinās šai jomā, kas ir iekļauts šai darba dokumentā. Un es ceru, ka tas viss jums šķiet arī saprātīgi un loģiski. Tā tad moderna, saprātīga datu aizsardzība ir tas mērķis, un tas ir tas, uz ko ejam. Danke. We have Jā, paldies. Mums ir divi eh, viesi šajā sesijā. Ģenerāldirektors Mansarvisi un ģenerāldirektors Lapājs no komisijas. Un es domāju, ka e, mums vajadzētu uzklausīt mūsu deputātus. Lūdzu, izskieties ļoti īsi, komentējot šo prezentāciju, ar ko nāca klajā valsts kungs Intvelds kundze pirmā lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji, es centīšos izteikties īsi, jo daudzi punkti jau tika iztirzēti, un es arī pasakos referentam par darba dokumentu, un tas pat tiešām. Um, veidot tādu lielisku komunikāciju ar Eiropas komisiju. Un es domāju, viens princips, kas mums vienmēr jāpatur prātā, ir tas, ka datu aizsardzība par spīti tam, kā daži domā, nav šķērslis datu plūsu, brīvai plūsmai, tas drīzāk ir priekšnosacījums, lai to varētu darīt. Un tieši to arī mēs cenšamies panākt. Es lielā mērā piekrītu referentam, un man ir iespējas, ka komisija arī virzās eh, šajā pašā virzienā, ka ir nepieciešams vienots instruments vai satvers, kas ietver jebkādu personas datu izmantošanu, vai tas būtu komerciālos nolūkos vai tiesības sargājošo iestāžu interesēs, eh, integrējot virkni instrumentus, eh, kas ir mūsu rīcībā otrajā un trešajā pīlārā. Es domāju, ka harmonizācija ir ļoti svarīgs moments gan pilsoņiem, gan uzņēmiem, mm, kas šobrīd piedzīvo lielas grūtības, jo viņiem ir jācenš izpildīt visdažādākās normas, normatīvi un standarti, kas pie tam atšķirs no valsts uz valsti, un tādēļ mēs paši sev izdarītu pakalpojumu, ja mums būtu skaidrs, vienots un harmonizēts ietvars, kurā varētu noteikt šo datu aizsardzības, šo datu aizsardzības normatīvas, un labāk, ja būtu tā būtu direktīva, nevis regula. Un tai vajadzētu piederēt, faktiski tai vajadzētu būt ar tādām pašām īpašīgām kā pašreizējiem instrumentam, tātad tam ir jābūt tehnoloģija neitrālam, jo tehnoloģijas attīstās daudz ātrāk, kā mēs spējam pieņemt likumus kas attiec uz e, īstenošanu. Es strādāju pie komisijas priekšlikuma par datu aizsardzības iestāžu stiprināšanu. Un es vēlētos nākt klajā ar vēl vienu priekšlikumu. Es jau konkrētā kontekstā to minēju vakar runājot par SWIFT, bet es domāju, mums to vajadzētu izskatīt arī vispārīgākos, e, vispārīgāk, tā tad e, apsvērt iespēju noteikt kriminālu sankcijas ekstremālos gadījumos cilvēkiem, kas ļaunprātīgi izmanto personas datus. Un visbeidzot, es domāju, ka patiešām mums ir liela izaicinājuma, ko mēs sastopamies. Un nebūs viegli tiem stāties pretī. Vispirms jau likumdošanas pieņemšana noteiktā teritorijā, jo datu plūsmas nav piesaistīts vienai teritorijai. Vakardienas arī dzirdēja, ka Rediņas kundze sacīja, ka viņa negatavojas eh, būt eh, nekādā ziņā kautrīga un neizlēmīga, bet, eh, protams, mums ir jādomā par to, kā aizstāvēt Eiropas pilsoņu intereses un visbeidzot. Un tas varbūt būs lielākais izaicinājums. Mēs runājam par personas datu aizsardzību, un ar to mēs domājam noteiktu datu kopumu un mums ir noteikumi drošībai un tam, kādos nolūkos datus izmanto un kas viņus var izmantot. Taču ļoti bieži ne jau dati paši par sevi ir jāaizsargā. Mm, dati ir jāaizsargā noteiktā kontekstā, un apvienojumā ar dažādām citām lietām. Piemēram, ir kaut kāda daļa datu, kas noteiktā kontekstā var būt pilnīgi neitrāli un neko nenozīmējuši, bet citi var būt ārkārtīgi jūtīgi. Ir lietas, kuras labprāt izpaust saviem draugiem, bet ne savam darba devējam tātad datu bāzes, kas ir uh, apkopotas no noteiktām datu uh, plūsmām, un tad tās tiek apvienotas, tas tad rodas problēmas. Es došu vienu piemēru. Mēs, piemēram, atļaujam izmantot noteiktu datu kopumu noteiktiem mērķiem un citu datu kopumu citiem. Un, teiksim, varbūt mums ir šādi pieci kopumi, un tad, kad visi šie dati tiek apvienoti un izmantoti profilēšanai, varbūt komerci nolūkiem, varbūt tas mums dod labāks produkts un pakalpojums, taču mēs nekad neesam devuši piekrišanu šādam profilam. Un, ja, piemēram, šo profilu izmanto, teiksim, uh, likums uh, tiesības sargājošās iestādes, Tātad, kas mums šeit ir jāizstāv? Ne jau kaut kāds atsevišķs datu kopums, bet personas informācija tātad par katru individu. Un šis nebūtu nav vienkārši izaicinājums. Un es nepacietību gāju tālāko darbu un sadarbību ar referentu un ēnu referentiem. Paldies, saka Gončs kundze. Mēs esam nedaudz iekavējuši. Es lūgtu jūs koncentrēties, lai efektīvi izmantot mums atvēlēto laiku. Lambrinīdis kungs, pēc tam Alvāro Albrecht kungs, Ernsta kungs. Šķiet, ka tas ir viss runātājs saraksts. Lūdzu, esiet uh, koncentrēti. Lambrinīdis kungs. Jā, pirmais princips, ko es gribētu uzsvērt, ir fakts, ka dati dati. Mūsu dati šobrīd ir pieejami visur un daudz vienkāršāk, jo elektroniskais eh, faktiski ļauj to darīt. Un esošā likumdošana, protams, eh, to zināmā mērā ierobežo un mm, nevajadzētu uzreiz padoties bet ir jāstiprina 95-46. Uh, Uh, that... Uh, standarti, protams, ir kaut kādi iedibināti, un es esmu pateicīgs arī komisijai par viņu paziņojumu un referentam par uh, šiem pirmajiem darba dokumentiem. Otrs princips, manuprāt, būtu piemērojams datu aizsardzības principiem, uh, ka būtu jābūt tādam pamattiesību principam, lai pārskatītā direktīva tiktu attiecināt pret visiem vienādi, protams, pieļaut noteiktus izņēmumus. Šiem te izņēmumiem jābūt pietiekoši šaura, šauriem, proporcionāliem. Mums jāspēj cīnīties pret noziedzību un darīt šīs te visas lietas. Bet bet ne jau direktīvai uz šiem izņēmumiem būtu jākoncentrēs, izņēmumiem ir jāpaliek izņēmumiem. Un e, jābūt skaidram, ka datu aizsardzība ir jātiecina uz visiem. Vispirms jau horizontālā griezumā. Par piekrišanu nepieciešamību atļau, dot atļauju savu datu izmantošanai. E, to sacīs Sofija un arī citi to ir pieminējuši. mēs varbūt nevaram visās detaļās uh, tik galā ar šīm lietām, bet uh, referents minēja tātad uh, to, ka ir jāiedibina tāds vispārējs princips, un es tam varu tikai piekrist. Uh, well. Now, uh... Visbeidzot, runājot par to, kādu tiesisko instrumentu būtu jāizmanto, pastāv harmonizēšanas problēma. Lielās, eh, lielie uzņēmumi un, teiksim, valsts iestādes ļoti bieži vadās no atšķirīgiem noteikumiem un standartiem, un tas nāk par sliktu uh, gan tautsēniecības attīstībai, gan biznesam, gan daudzām citām lietām. Var jau būt, ka potenciāla regula būtu labākais risinājums, taču, ja uh, regula būs tātad pats augstākais standarts, tad tas būs labi. Bet, ja tā būs regula, kas noteiks augšēju robežu tālāk, par kur dalību valsts nevarēs iet, tad tas vairs nebūs labi. Tā kā ir jānosaka instruments, tā kā vajadzētu regulu, kas ir saistoša un piemērojama attiecībā uz visiem ar visaugstāko uh, Uh, datu aizsardzības standartu. Paldies, priekšsēdētā. Paldies. Alvāra kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi runāt par šīm lietām, jo tās ir tik ļoti svarīgas, kā mēs šeit varētu sākt atkal izgudrot izgudrot riteni, bet eh, deviņ, direktīva 9546 būtībā ir pietiekuši labi, tā aptver visu eh, datu pārēžas nolūki, datu uzglabāšanu, tā tālāk un tā tālāk. Visi šie aspekti šeit ir iekļauti, un tie startautiski darbojas diezgan labi, varbūt ne tikai ne ASV, un daudzi, daudz valsts izmanto šo direktīvu kā paraugu savas likumdošanas pieņemšanai bet virkne aspektu tomēr nav iekļauti. Piemēram, iespēja visas šīs lietas e, īstenot, ieviest praksē. Vai ir iespējams to izdarīt? Jo šeit e, dalībvalstīm piekrīt noteikti suverenitāte, tā kā līdz ar to ir šis mēģinājums atrast tiesisko pamatu, kas e, varētu derēt. Iespējams, ka tas būtu 16. pāns Un mums ir jāblūko jautājums par to, vai tas ir iespējams, arī kā Sofija to jau minēja. Krimināltiesības nav Eiropas Savienības jurisdikcija, tā ir dalībvalsta kompetence. Un mēs e, nevēlamies cīnīties par direktīvu, ja nav iespējams e, to reāli panākt. 95. gadā parādījās pirmā datu aizsardzības likumdošana, kas, attiec, kas ir attiecināta uz elektronisko datu pārraidīšanu. Un mums ir jāpārliecinās, ka mēs nesākam to visu darīt no jauna un neizgudrojam to, kas mums jau ir. Mm. Tur ir daudz lietas, kas attiecas uz sociāliem tīkliem, uh, Mēs runājam par datu drošību, e, tur ir runa arī par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Mm, galvenais ir, lai dati tiktu vākti, izmantoti tādā saprātīgā veidā. Tālāk ir jautājumi par ļaunprātīgu izmantošanu, par pieejamību. Visi šie punkti faktiski piekrīt vienam virsrakstam, cik ir reāli to īstenot. cik ir iespēja, kādas ir šīs iespējas ieņemt datus no kaut kurienes un izmantot tos kaut kur citur. Lūk, tie ir būtiskākie jautājumi. Būtībā tas viss attiec uz otro un trešo pīlāru. Tad, kad mēs pieņēmām 9546, eh, mums bija šie pīlāri, bet tagad ir jauna sistēma, pīlāri ir izmainījušies. Un šos datus tā kā nevarētu bāzt visus vienā maisā bet nevajadzētu atkāpties un pieņemt kaut ko vājāku un mazāku 95-46 direktīvā. Mēs nevēlamies to visu izmest. Tas ir varbūt galvenais jautājums, uz ko atbildēt jūsu ziņojumā, kā to panākt, lai mēs otrā un trešā pīlāra eh, jautājums varētu visu apvienot. Kopējais tirgus, tie, kopējais tirgus pasākumi, tiesības sargājošās institūcijas, Es eh, domāju, ka mums ir jāskatās uz izglītotu lietotāju un jāskatās, lai visi šie nosacījumi tiktu ievēroti. Tāpēc jau tā datu aizsardzība ir tik ļoti svarīga. Mums ir jāskatās, lai dati arī nepazustu Un, protams, nedrīkst aizmirst par izņēmumiem nacionālās drošības interesēs uh, un par proporcionalitāti. Protams, ir jābūt arī izņēmumiem, piemēram, nacionāla drošība, ka es jau minēju, un tas viss ir ļoti skaidri jādefinē, bet tas jau ir grūti uh, šos visus izņēmumus iestrādāt un paredzēt. Lūk, par šīm lietām ir jādomā un uh, nobeigumā. IP adreses kārtām, vai tā ir slepena informācija vai personas informācija. Es domāju, ka nākotnes regulā ir jāiezveido satvers, eh, šim likumdošanas aktam jābūt tehnoloģiski neitrālam un kaut, kādam, kaut kam tādam, kas varētu zināmā mērā arī snāt arī pārobežu problēmas. Protams, vēl ir arī ISO standarti, un mums vajadzētu kaut kādu Eiropas eh, marķējumu eiro zīmolu, kas garantētu to, ka kaut kas tiek darīts saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības uh, likumdošanu. Un jūs zināt, ka ja jums ir šāds zīmols vai šāds marķējums, tad uh, patērētājs zina, ka uh, datu aizsardzība tiek garantēta saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Tātad tas būtu tāds solis, kas uh, vairot patērētāju pārliecību. Es domāju, tas būtu liederīgas lietas. Un tālāk, es domāju, mums būs vēl viedokļu apmaiņas par šo tēmu. Un tagad Albrehta kungs, bet lūdzu īsi. <laughs> Okay, I can switch to English, no problem. S, uh, eh, vai man runāt angliski? Es um, uh, nevēlu izteikties grieķiski, bet labi, tie punkti, kurus es pieminēju. Vispārīgākais direktīva 956 ir sākuma punkts visām debatēm. Es domāju, ka tas bija skaidrs, un mēs pārveidosim Lisabonas laikā šo punktu, mēs nosakam jaunu regulējumu, jeb direktīvu vai direktīvu Bet es domāju, ka atsevišķiem jautājumiem ir jābūt skaidriem no paša sākuma. Pirmkārt, mēs runājam par direktīvu vai regulu, kas attieksies ne tikai uz datu aizsardzību, bet arī informācijas brīvā aprit. Tas bija arī mm, pirmās direktīvas mērķis un skaidrs, ka tie avi nav šķēršļi, kā arī Jautājums par terorismu apkarošanu, noziedzības apkarošanu nav šķērslis datu aizsardzībai. Datu aizsardzība ir iespēja visaptvaroša datu aizsardzības ietvars, ir iespēja aizsargāt datus pārobežu veidā Eiropā. Uh, Un, protams, mums ir jādomā par šo principu ieviešanu, un tas ir vissvarīgākais jautājums, kas ir jāregulē šobrīd. Es domāju, ka mēs saskaramies ar nozīmīgām problēmām, ne tikai ārpus, bet arī pašā Eiropā, ja ir datu pārkāpumi ja ir kāda pārkāpuma, mums ir certifikācijas modeļi, bet, manuprāt, šobrīd tas viss ir iespējams, mums ir laba saziņa ar Eiropas komisiju, un mums kā parlamentam ir jānosaka tie punkti, kuros mēs domājam, ka ir jānosaka konkrēti virzieni. Piemēram, es dzirdēju, ka regulu mēs kā parlaments eh, novērtētu visaptverošo ietvaru, struktūru, katrā ziņā datu aizsardzības direktīva ir sākuma punkts Eiropas eh, datu aizsardzības eh, regulējumam, un tas noteiktu mūsu pozīciju un tālāk. Mēs varam vienoties pār tālāko. Mums ir labi principi iestrādāt, un es domāju, ka mums tie ir jāpatur un jāpiemēro papildu noteikumi jaunām tehnoloģijām, kādi ir internetu laikā, tā saucamais cloud computing, un tad, kad mēs runājam par internetu laiku, metu, kad mums šī problēma ir jāskat data aizsardzības jomā, mums ir jādod iespēja būt anonīmiem vai klātesošiem ar pseidonīmu. Tas ir svarīgi tad, kad mēs runājam par privātumu un informāciju eh, pašnoteikšanu laikmetā, kad viss tiek savienots, tad, kad, piemēram, uz ielas mūs var nofotografēt un ar foto atzīšanu eh, persona, kas mūs nofotografē, var uzzināt praktiski vis, visu par mums. Es gribētu, vai tas ir saistāms tieši ar mani vai ar manu pseidonīmu Ernsta Kunze, pēdējais runātājs. Un un pēc tam es lūgšu referentam izteikties. Paldies! Arī es izteikšos īsi. Mums, e, mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir datu aizsardzību direktīva, kas ir laba, un ka mēs varam turpināt būvēt uz tās. Kādā veidā mēs varam nonākt līdz harmonizācijai. Ir nepieciešami izvērtējuma elementi, kā um, mēs varam novērst noziedzību un kā transponēt likumdošanu pār datu aizsardzību Eiropā. Eiropas Savienībā, protams, ir um, jādomā par datu aizsardzības principu un dažādajām jomām. Piemēram, e, strādājošo datu aizsardzību. Ir jādomā par saistītiem jautājumiem. Un Ir arī instrumenti mūsu rīcībā, kuri dod iespēju šādai aizsardzībai. Tālāk vēl viens punkts, kādas ir pilsoņu vajadzības. Šeit ir nepieciešama patiesa caurskatāmība, pieejamība un iespēja celt prasību tiesā, kā arī iespēja datus minimalizēt. Un kompetenču stiprināšana kontrolas eh, pārvaldes iestādēm ir jāpārskat šīs kompetences. Un pēdējā piezīme. Es ne visai atzīstu iedzīna minimālie standarti, tad, kad mēs runājam par datu aizsardzību. Es domāju, ka drīzāk būtu jārunā par jā, jā, izmanto cits jēdziens, bet par to mēs varētu vienoties starp ēnu referentiem.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 And, uh, this, this point is, uh... Un šīs darba kārtības punkts ir diskusija par jautājumiem attiecībā uz Lībe nākamajā finanšu perspektīvā pēc 2013. gada. Jūs zināt, ka šo jautājumu apspriež arī Sūre komiteja, un es uh, ar uh, lielu prieku piedāvāju iespēju uzklausīt divus DG, tieslietu un iekšlietu DG, par to, kādi ir viņu viedokļi šajā sakarā, saskaņā ar trešo iedaļu. Eh, D, iekšlietu DG ir atbildīgs par veselu rindu fondu, kā arī pār veselu rindu programmu attiecībā uz brīvības saglabāšanu par aģentūrām Frontex, Sepol, Eiropol un arī e, gatavojamo IT aģentūru un Eirodak e, aģentūru tālāk e, tieslietu DG ir atbildīgs par pamatiesībām. Uh, pār eh, vairākām aģentūrām, Eiropas eh, eh, narkotika atkarības novērošanas aģentūru, un pēc ievadvārdiem mēs varēsim apspriest lietas, bet sākotnēji izdošu vārdu man servisi kungam un pēc tam Bāris kundzei. Lūdzu. Uh, Sēdētāji, paldies par uzaicinājumu. Gribētu sniegt uh, īsu pārskatu pār problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Un, protams, esmu gatavs turpmākām detaļām. Pirmkārt, cik tālu mēs esam tīkoši. Iekšlietu instruments ir 0,77% jeb 6,4 e, miljārdi starp 2007 un 2013. gadu. Tas attiec uz programmām, aģentūrām un lielām, lielo IT sistēmām. 4 miljārdi attiec uz vispārīgām programmām solidaritāti migrācijas pārvaldību, e, kas ir saistām ar četriem fondiem, bēgļiem, āriem robežām, atpakaļ uzņemšanas fondiem, e, kas visi tiek pārvaldīti dalīdā veidā. Aptuveni 800 e, miljonu pa, ir at, novirzīti drošībai un uh, brīvībām, pilsoniskajām brīvībām. Aģentūras aptver, aptver 18% no budžetas um, es uzskaitīšu ESO, Eiropas SEPOL, Eiropas narkotīga atkarības uzraudzīšanas e, centru. Un es gribētu atgādināt arī to veidu, kā šī finansējuma izdalīšanas princips ir visai interesants, tā saucamais backloadings. Un e, mums ir cits pieaugums, e, vēl viens 15%, tas notiek divu iemeslu pēc. Pirmkārt, lai varētu nodrošināt dalību valstu absorpcijas kapacitāti to atrisināt, un arī tāpēc, ka It īpaši runājot eh, par Stokholmas programmu, tas ir svarīgi, jo vēlāk tas būs sākuma punkts, lai mēs varētu runāt par tām summām, kas ir paredzētas. Šie ir skaitļi, kas, eh, nu, kādi tie ir, bet tagad eh, izklāstīšu, kas nedarbojas šīs sistēmas ietvaros. Es jau sacīju, ka pamatā ir divu veidu trūkumi. Pirmkārt, tas, ko mēs nevaram darīt. Mēs nevaram rīkoties ātri, lai varētu rēģēt krīzes situācijā, lai varētu palīdzēt dalību valstīm, kas atrodas pirmajās līnijās, lai varētu palīdzēt par, eh, partneru valstīm sarežģītā situācijā, vai lai uzņemtos ātras iniciatīvas tiem to uh, sakarā, kuriem ir nepieciešama starptautiska uh, aizsardzība. Piemēram, somālieši, ēķopieši, kuri ir iestrēguši Ēģiptē, Tunisijā, Lībijā. Mēs nevaram to darīt, jo mūsu sistēma ir tik eh, smagnēja un birokrātiska, ka mēs varam vienkārši nevaram neko izdarīt tālāk. Nākamais eh, piemērs eh, - apvienotās izmeklēšanas grupas, lai varētu apkarot uh, Eh, pārobežu organizēto noziedzību. Mēs nevaram pienācīgi eh, ri, risināt visus jautājumus, kas ir saistāmi ar nepavadītajiem, nepilngadīgajiem. Mēs nevaram veicināt eh, mūsu interesētību mūsu darbības trešo valstu sakarā, tad, kad mēs vēlamies eh, runāt par partnerattiecību nolīgumu, mūsu rīcībā vienkārši nav nepieciešamu līdzekļu. Lai varētu nodrošināt to, ka atpakaļ uzņemšanas nolīgums tiek īstenots un lai nodrošinātu, ka tad, kad tie, kur atgriezušies, ņemtu pienācīgumu, Eh, pienācīgas rūpes no attiecīgās valsts, lai varētu veidot labākas eh, robežas. To mēs nevaram darīt, vai arī mēs to varam darīt tādā bruņu rupuči gaitā, kas, eh, kur mēs esam ļoti atkarīgi no citiem finanšu instrumentiem. Tie daži piemēri par lietām, ko mēs nevaram darīt. The, uh, Bet tagad par jautājumiem, kas ir jāskata mūsu darbības mehānismus tādā veidā, lai uzņemoties, piemēram, migrācijas riskus vai pārdot ārējo robežu fondus. Visi mehānismi ir ļoti objektīvi un matemātiski, bet tā vietā, lai raudzītos uz priekšu, tie skatās atpakaļ. Un dalībvalsts, kas zināmu gadu skaitu ir labi pārvaldījusi eh, migrāciju, eh, niet, tā vietā, lai saņemtu atbalstu, tiek penalizēta, jo eh, tas, un turklāt tās attiecas uz eh, dažādiem, eh, dažādiem fondiem un finansējumiem, un tā vietā, lai notikums anticipētu, mēs tik tikko, mums tik tikko izdodas tiem sekot. Otrkārt viss, kas tiek sadalīts ar vecmodīgo dalītā menedžmenta uh, pieeju, tas nozīmē, ka katru gadu mums ir jāskata vairāk nekā simts programmas un darba programmas. Tas nozīmē, ka katru gadu mums ir jāskatās daudz gadu schēma, kura tiek eh, prezentēta periods sākumā, un katru gadu um, ehm, programmu programmas, kas ir 27 vai gandrīz 27 atkarībā no optino tauts Un tas nozīmē programmēšanu, uzraudzēšanu, auditu un pārskatu slēgšanu. Jūs varat iedomāties, cik cilvēku un enerģijas tas prasa. Un tad, ja mums ir šajā mehānismā jāiesaistās, lai strādātu elastīgi, tad mēs esam pilnīgi paralizēti. Tas ir otrs nopietnais trūkums. Treškārt. Jūs to zināt, bet es atkārtoju, ka ik vienam fondam ir sava juridiskā bāze. Tas nozīmē, ka ir horizontālais, vertikālais nodalījums un ļoti bieži dubultošanās. Un tā vietā, lai strādātu pie mērķiem, mēs runājam par instrumentu ieviešanas. Un ļoti labi, bieži mēs redzam, ka tie nav piemēroti mūsu darbam. Lūk, un Tas bija mans otrais punkts. Eh, mana runa runāt par to, kas nedarbojas tīri procesuāli vai instrumentāli. Tālāk, kāda būtu pievienotā vērtība šai diskusijai? Es atkal gribu nosaukt dažus piemērus. Pirmkārt, tas veids, kā tiek pārvaldītas ārējās robežas Es jau runāju par nesenajām debatēm Schengen zonas paplašināšanas sakarā. Kā mēs varam struktūrāli palīdzēt vai administratīvi palīdzēt, tajā pašā laikā aizstāvēt visu Eiropas Savienību. Un, ja nav juridiskā bāze pieņemta, tad, lai atbalstītu ar pienācīgiem līdzekļiem, uh, kā mēs varam to darīt, otrkārt, kā mēs varam mainīt robežu pārvaldību, ne tikai pieņemt zināšanai to, ka dalība valstī ir kaut kas jādara uz šīs robežas. Vienkārši ir jādomā pār um, dienestu Eiropas Savienības interesēs ar nosacījumu, ka tās tiek pārvaldīts eh, daudz maz harmonizētā veidā, ticamā veidā, citi saka saskaņā ar Eiropas Savienības ārēju robežu, um, eh, saistībā ar Eiropas Savienības ārēju robežu aizsardzību, bet tā vietā, lai finansētu programmas, mēs varētu atbalstīt šo dienestu ar dažādu atšķirīgu mūsu aģentūru darbību, kas būtu nevis kā e, glābēja struktūra, bet kā struktūrāls atbalsts. Nākamais piemērs. Ņemot vērā to, kas notiek vidusjūras dienvidu krastā, mums programma ir, kas ir līdzsvarota, lai ir apzinoties, ka ir valstis, Eh, kurām ir nepieciešams eh, stiprināt atbalstu, ka ir dažādas atbalsta schēmas, ir jautājums, kas attiecas uz eh, pārvietošanu. Es domāju, ka šīs kopīgās nastas sadalīšana Eiropas Savienībā nav taisnīga. Manuprāt, tā ir pārāk fragmentēta. Un mums ir jāveido iespējas jautājumu risināt veidā, ko dalība valsts var atļauties. Tālāk mums ir jādomā pār jauno pārobežu, taiskaitā kriminalitāti, un pilni, tās netiek nopietni risināts, ņemot vērā mūsu zināšanas būt aktīviem, aktī, proaktīvākiem preventīvajā darbā. Un šajā ārējās darbībās, mēs runājam galvenokārt balstoties uz instrumentiem, kas ir domāti attīstībai. Un es esmu gandrīz sešus gadus strādājis attīstības eh, direktorā matā, un es apzinos, cik grūti izmantot šos instrumentus, kas ir eh, eh, paredzēti atsevišķi jautājumu risināšanai, ka, uh, saskaroties ar patiesām Eiropas Savienības interesēm. Un šī dikotomija, kas ir jārisina, ņemot vērā to, ka kompromiss mēs varam atrast, bet mēs nesam pienācīgi aprī, aprīgot, un ja mūsu rīcībā nav pietiekama līdzekļu, tad mēs savu darbu veikt nevarēsim. Turklāt ņemot vērā nākotnes e, perspektīvu, ja mūsu rīcībā nav instrumentu, kas ir arī svirs e, mērķiecīgām reformām, tad veikt darbu nav iespējams. Ja mums nav pietiekami daudz naudas, lai nodrošinātu, ka tad, kad cilvēki atgriežas, tiek nosūtīti atpakaļ, tad e, viņi saņem pienācīgu izturēšanos, tādā gadījumā mūsu Politika ir tukši vārdi, kas var neatbalstīt instrumenti. Es nosaucu dažus piemērus par to, ko mēs nevaram darīt, ko mēs plānojam darīt, lai vairāk koncentrētos uz šīm prioritātēm. Nākamais punkts ir vienkāršot arhitektūru. Es aprakstīju to, ko mēs esam veikuši, bet, manuprāt, pirmkārt vajadzētu samazināt fondu apjomu un būtu viens, kas eh, risinātu patvērumu ot, jautājumus, otrs arī robežu jautājumus, lai tie būtu lietotājiem draudzīgāki. Otrkārt, eh, pārtraukt eh, šīs daudzgadu un ikgadīgās programmas apvienošanu. No lai mums nebūtu jāskata simts programmas katru gadu. Mēs varētu veidot daudz gadu programmēšanu, kuras pēc tam varētu izpausties darbībās, bet lai katru gadu nebūtu šie simti vairāk nekā simts programmu jāapspriež, lai mēs varētu nospraust mērķus. Trešais vienkāršošanas jautājums ir piemērot dalīto menedžmentu, kas būtu reformēts jo līdz šim tas attiec uz dažādām prioritātēm, un mums ir jādomā, kā to īstenot. Un tā, ka mums ir jādomā par dalītā menedžmenta pārveidošanu uh, un savlaicīgi ar dalībvalstīm jādefinē sasniedzamais mērķis, kas nevienmēr ir viens un tas pats, un pēc tam jādomā par rādītāju izveidošanu, caurskatāmāka dialoga veidošanu, un pēc tam attiecīgi izsvērt, vai mērķis ir sasniegts vai nav. Katrā ziņā e, šis jautājums Eh, ir izsināms komisijas līmenī tālāk. Steidzamības situācijas. Ja mums būtu mūsu rīcībā līdzekļi, tad mēs varētu ātrāk mobilizēties, eh, lai sniegtu palīdzību tām valstīm, kas ir visvairāk eksponētas kas atrodas priekšējās līnijās, bet šobrīd mūsu kapacitāte ir ļoti ierobežota. Un uz šo jomu notiek neparedzams spiediens gan migrācijas, gan terorismu ziņā. Un tālāk eh, pēdējais punkts ir aģentūru lomas. Aģentūru lomas ir īpaši svarīgas, bet es domāju, ka mums vajadzētu izmantot aģentūras tādā ietvarā, kas ir labāk saprotams cilvēkiem, dalībvalstīm, parlamentam, kā daļu no Eiropas Savienības rīku kastes, koncentrējoties uz tiem mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt lai šīs aģentūras būtu tajā pašā laikā kā izpildes aģentūras. Mēs gribētu, lai programmas ietvaros, kas atbalsta regulārus dalību valstu pūliņus, labāk pārvaldīt robežas, mēs varētu Frontex izmantot vairāk, lai tās būtu uh, lai sniegtu tehnisku palīdzību valstī, kas, kam nepieciešams zināšanas, atbalsts un kvalitatīvi standarti. Lai varētu izmantot šo aģentūru ar budžetu, kas ne, ne jau vienmēr tiek palielināts, bet gan lai varētu to izmantot specifiskiem mērķiem, tādējādi palielinot caurskatāmību un lai varētu to pārveidot pār vairāk izpild, izpild struktūru. Es atkārtoju, tās nav izpild aģentūras, taču mēs varētu apvienot šīs darbības pēc pieprasījuma, lai stiprinātu Eiropas Savienības darbības koherenci. Un Es, protams, nevaru atvēlēt to sev laiku izskaidrot pilnīgu visu, bet tie ir tie būvniecības bloki tam, ko mēs varētu darīt. Un šeit mēs strādājam pie finanšu, eh, finanšu pieprasījumu sagatavošanas, kas būs tuvāks 2013. gada. Es domāju, nekā sākuma punktai Eh, kas būtu taisnīgi pret dalību valstīm. Paldies, Lebājas kundze. Eh, vārds jums, un pēc tam mēs varam atbildēt uz jautājumiem. Um, justice... Paldies, runājot par tiesiskumu. Un tieslietām runājot, nu jāsaka, budžets tiešām ir neliels, nu, piemēram, pašreizējiem periodam ir viens miljards septiņiem gadiem. Uh, Tas ir eh, nu, ļoti neliels procents no kopējā globālā Eiropas Savienības budžeta, un tātad tā nav liela summa. No šī 1 miljārda 36% paredzēti aģentūram. Jūs aģentūras ļoti labi zinat, tā ir pamatiesība aģentūra, dzimuma līdztiesības aģentūra, Eirojust, protams. Nu, protams, arī medikamentu zāļu aģentūra. Tātad svarīga mūsu budžeta daļa tiek nodot tieši aģentūram, kas attiec uz pārējo, tad mums ir piecas programmas. Tās ir izstrādāts jau gadu gaitā kopā ar politika izstrādātājiem, protams. Kas īpaši svarīgi? Esam skatījušies, kā šīs programmas darbojas, esam tās izvērtējuši Un rezultāti šim novērtējumam, nu, zināmā mērā nav pārsteidzoši. Nu, pirmām kārtām tika konstatēts, ka šīs programmas ir ļoti liederīgas, bet tāpat laikā bija arī acīm redzams, ka tas veids, kādā šīs programmas tiek īstenotas, nu, ir tāds fragmentēts veids, ir ļoti daudz atsevišķu nelielu projektu, līdz ar to viss šī struktūra tāda smagnēja, smagnēja administrācija. Un tieši tāpat kā ar budžetu iekšlietu ģenerāla direktoratam šeit vienmēr iespējams dažāda, īstenot dažādu veidu uzlabojumus, īpaši tātad programmu īstenošanas procesā. Tātad strādājam ar skārtu nākotnē un strādājam saskaņā ar tiem, tām virzībām, pamatnostādēm, ko komisija kopumā atspoguļoja, kad runāja par finanšu perspektīvu, tātad finanšu plānu turpmākajiem periodiem. Nu, pirmām kārtām mēs domājam arī par šo pievienoto vērtību daudz domājam arī par to, kā atbalstīt galvenās politikas prioritātes, kas ir ārkārtīgi nozīmīgas un lielā mērā domājam arī par tiem rezultātiem, ko varam dot. Un lūk, tā šķiet ir tas, vien, tas ir viens tāds trūkums tam veidam, kā darbojamies šobrīd. Ir ārkārtīgi grūti norādīt uz to ietekmi, to reālo ietekmi, ko uh, rada mūsu nodrošinātā palīdzība. Un tāpēc uh, mēs šobrīd domājam uh, par to, kā to nodrošināt. Mēs tāpat arī spriežam par to, kas tad ir būtība, kas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu tiesiskumu uh, un lai šis ģenerāldirektors varētu darboties turpmākajos gados. Un ļoti svarīgs punkts šajā gadījumā, runājot par mūsu ģenerāldirektorātu, ir tas, ka ir nepieciešams politikas īstenot, protams. Esam izstrādājuši pavisam nesam un turpināsim, protams, to arī darīt nākotnē eh, virkni politiku, tādu likumdošanas instrumentu kopumu, Un mūsu ģenerāldirektora gadījumā nav pietiekami vien ar to, ka mēs pieņemam šos instrumentus un izstrādājam tos. Ir svarīgi tos pēc tam arī īstenot, ir vajadzīgi šie elementi, kas ļauj pārliecināties, ka e, šie juridiskie instrumenti tiek attiecīgi arī īstenoti un izpildīti. Un to, protams, var darīt ļoti daudzos un dažādos veidos, nenoliedzami. Nu, pirmām kārtām apmācība. Tas ir viens no mērķiem Stokholmas programmā. Saskaņā ar to no mums prasa apmācīt pusi Ehm, nu, gandrīz pusi no visiem iedzīvotājiem, 600 eh, <laughs> tūkstoši iedzīvotāji, un tam, protams, ir būtisks iemesls, jo ja mēs neap, neapmācam ehm, juristus, neapmācam tiesnešus, tad tādā gadījumā Eiropas tiesību aktu piemērošana nefunkcionēs, tas nav iespējams, un tāpēc apmācībai nākotnē, manuprāt, vajadzētu piešķirt vēl papildus nozīmi. Mēs pirms tam, mēs agrāk spriedām, lūk, jūs spriedāt par datu aizsardzību, jā, un arī par datu aizsardzību runājot. Arī šajā jomā pilnīgi noteikti jauno tiesību aktu regulējumu ietveros tiks paredzēta daudz spēcīgāka sadarbība ar eh, attiecīgajām datu aizsardzības iestādēm. Mums ir jāsaprot vienam otrs, mums jāsaprot, kā piemērot šīs normas, kā šie juridiskie instrumenti darbojas un lai tas nodricinātos uh, eh, viennozīmīgi. Nu, tas ir tikai viens piemērs, kas varbūt var jums tā labāk ilustrēt to, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir apmācība mūsu ģenerāldirektorāta darbā. Otrs elements, ko uzskatām par nozīmīgu, ir ir uh, informācijas tehnoloģija instrumentu izstrādāšana. Jā, tieslietu jomā tam ir ļoti liela nozīme. Tas nenozīmē, ka mums lūgt vajadzīgs tikai vēl viens atkal, vēl viena interneta vietne. Nē, nē, tas, tas nav par to. Te mēs runājam drīzāk par to, kādā veidā tiesu iestādes, uh, tiesības sargājušās iestādes varētu, piemēram, saņemt informāciju. Uh, par to, kāda tad ir juridiskā, nu, juridiskā pagātne kādam konkrētam aizdomās turētājam, ko viņš ir darījis, kā, kas ir noticis. Tas ir, piemēram, te runājam arī par to, kādi juridiski instrumenti ir tikuši, pie, piemēram, ko var izmantot ģimenes tiesību jomā. Nu, tā tad, tad ļoti svarīgi informa informācijas gūšanas eh, instrumenti. Nu, trešām kārtām, protams, nākamais elements pārobežu sadarbība. Tieslietās tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir pat, es teiktu, atslēgvārds. vārds eh, jo te mēs runājam par tieslietām un tiesiskumu tādā pla šī vārda plašākā nozīmē, nu, lūk, kaut vai, piemēram, informācija, eh, brīdinājums par pazudušiem bērniem vai tātad bērnu tiesību jomā taisos gadījumos, kad bērni, protams, jāsmeklē ārkārtīgi strauji. Uh, Nu, viss, viss tas ir saistīts ar pārobežu sadarbību nenoliedzami. Tas būs arī nākotnē ārkārtīgi svarīgs elements. Vēl viens elements, ko uzskatām par nozīmīgu, e, ir tāds. Ir, protams, svarīgi izstrādāt tiesība, tiesības un paredzēt šīs tiesības, bet turklāt iedzīvotājiem jābūt informētiem par šīm tiesībām. Ir ļoti daudz iedzīvotāju, kas nebūtu nav informēti par to, kādas tad ir viņu tiesības. Un tas ir, tā ir vēl viena joma, kur mums vajadzētu piestrādāt. E, arī par šo jautājumu pilnīgi noteikti spriedīsim, lai šo orientāciju mazliet veidot, lai vedot pro, programmas tieslietu jomā, kas informētu iedzīvotājs par viņu tiesībām. Nu, tie tādi provizoriski elementi, par kuriem šobrīd spriežam, par ko domājam, un tad, protams, arī šī ideja par to, kā noteikt, kas tad īsti tieši ir izpildīts, tātad piecas programmas. Mēs labprāt gribētu, protams, to visu vienkāršot, visu šo procesu varbūt apvienot vienā programmā, kas tad, eh, nu, viens programmas paspārnē iz, eh, ņemt vērā visas politiskās prioritātes, vai vismaz tas notiktu tematiski, tematiskā sadalījumā, nu, nezinu, teiksim, sieviešu tiesības, pilsoniskās uh, lietas, krimināla procesa, krimināla lietas, krimināla tiesības, nu, tad, tad tas varētu būt tā vienkāršāk, tas varētu būt vienkāršāk un tas nāktu par labu, nu, arī lietotājiem, tātad šo politiku lietotājiem un līdzekļu saņēmējiem. Nu, tā, tā, tā, tā diezgan svarīga pārstrādāšana, tad pārformēšana attiecībā uz līdzekļu piešķiršanu un e, pārdomas par to, kādas problēmas pastāv, e, kur šos līdzekļus tērēt e, tajā brīdī, kad tos mums piešķirs budžeta lemē institūcija. Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Mēs salīdzinoši runājam tomēr par nelielu daļu no Eiropas Savienības budžeta, kaut gan, protams, nu, pastāv bailes, ka tas ar vienu straujāk pieaug, un tas, protams, būs aktuāls jautājums. Jautājums par to, kā nodrošināt pietiekam daudz līdzekļu, lai visas šīs programmas arī finansētu, un vajadzības, protams, pieaug. Tāpat ir arī taisnība, ka visa šī vidusjūras krīze arī iz, iz, uzliek zināmu spiedienu uz visām šīm programmām. Mums ir vajadzīga daudz lielāka elastība un daudz straujāka reģ, reakcijas spēja. Tātad, vispirms Alvāro kungs, Kēlers kundze, un tad pēc tam jau redzēsim, kas tālāk. Alvāro kungs, jūs esat pirmais, un pēc tam turpināsim. Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem! Paldies abiem viesiem par šo ļoti plašo un detalizēto izklāstu. Faktiski mēs runājam par daudzgadu finanšu ietvaru, vai ne tā? Ir ļoti labi zināt, kāds tad detalizēti ir šīs programmas, bet tas, ko kopēji cenšamies panākt, veidot šo kopējo struktūru. Jūsu pieminētais sektors ļoti labi, ka mēs runājam, bet tas jāsaka ir tikai trīs punkti kopējā ziņojumā nenoliedzam, bet tas dod mums priekšra, priekšstatu par to, E, nu, arī ar ko nāk strādāt, piemēram, budžetkomitejas mm, kolēģiem. Grīgas kungs jau paudzes atbalstu šīm programmām, viņš ietvers visu, viņa ziņojumā tiks nosakts viss šis daudzgad finanšu ietvers, šī schēma, bet, protams, Eiropas Savienības budžetē būs arī, nu, zināmas atsaucas šai gadījumā. Tomēr man ļoti iepriecinā šis ziņojums, jo tas, zināmā mērā, iet līdz tam, ko mēs domājam un kāda ir mūsu uzskats šajā jautājumā. Uh, Svara komitejā ierosināja nodrošināt divus fondus - drošības un migrācijas fondus. Es gribētu iedziļināties eh, domā, vai nevajadzētu izveidot arī Eiropas kaimiņattiecību politiku, vai nevajadzētu to iekļaut šeit nosaukumā. Tātad eh, ne tikai iekšlietas un tieslietas, bet arī šī kaimiņattiecība politika, jo viss šis politikas ir iet roku rokā, tām jāspēj sadarboties, te runājam arī par Ziemeļameriku, kur, protams, runājam par kaimiņattiecību politiku un programmām, kas darbojas šajā, un tā, šajā reģionā, un tāpēc, manuprāt, būtu tikai loģiski, ja šis eh, iekšlietu tieslietu portfels būtu sasaistīts ar kaimiņu attiecības politiku, jo galu galā jūsu, jo tas, kas notiek šajās valstīs, ietekmē arī to, kas notiek uh, Eiropā iekšā. Nerunājam tikai par patvērumu, par imigrācijas jautājumu, bet mēs runājam arī, lūk, sadarbību, piemēram, ar Lietuvu, par visiem šiem tīkliem, migrāciju plūsmu, darbaļaušu plūsmu. Uh, Nu, es domāju, ka vienkārši daļa no kaimiņattiecību politikas tad varētu arī tikt iekļaut jūsu portfelī. Šobrīd tā ir trešajā sadaļā. Un tas bija otrais punkts, bet jūs tam pat nepieskārāties. Eh, es it kā to biju gaidījis. Jo ir saņemts priekšlikums noteikti otro sadaļu, kas būtu, kuras nosaukums kopumā būtu vienīgi pilsonība. Pilsoniskums tur būtu kultūra, komunikācija, brīvība, tiesiskums. Nu, tāds neliels, tāds jocīgs savienojums jo vairāk tāpēc, ka pilsoniskums tomēr eh, tad saņem tikai vienu trešo daļu no kopējā finansējuma, piemēram, šajā trešajā sadaļā. Nezinu, gribētu vecāt, vai kolēģi man piekrīt, ka eh, varbūt ar garīgas kungu palīdzību mēs varētu šeit kaut ko mainīt, jo Vai ir ja jēga veidot vienu šādu sadaļu nosaukumu pilsoniskums, kur ir viss iekļauts, bet varbūt varētu būt atsevišķi lūk komunikācija un pilsoniskums, bet savukārt brīvība, tiesiskums e, varētu būt citā sadaļā. Nu, tas ir, nu, kaut kas pilnīgi cits tomēr. Jebkurā gadījumā es pilnīgi paužu jums atbalstu un patiešām ceru, ka Eh, sagatavojot ziņojumu, mēs visi nonāksim pie līdzīgiem vienprātīgiem secinājumiem. Mēs šobrīd jau strādājam pie grozījumiem, mēs ar savu dienestu ļoti priecāmies saņemt papildus domas, idejas, un eh, mēs, kad komitejai nodosim šo, šo ziņojumu, tad mēs paudīsim tur lība viedokļus, bet neaizmirsīsim ka ir arī dalībvalsts, un dalībvalstīm nereti ir pilnīgi citi viedokļi par finanšu ietvaru un finanšu plānu. Uh, bet ne jebkurā gadījumā, nu, tā lai rastos jau tāds priekšstats, mums ir vajadzīgs tā, tā, tāds sadalījums pa daļām, nevis tāds kombinēts, bet tomēr atsevišķas sadaļas, budžeta iedaļas, un domāju, ka kaimiņattiecība politika arī varētu tikt ietverta lūk šajā trešajā iedaļā, kas šobrīd ir jūsu iedaļa, jo es domāju, ka šeit ir iespējams ļoti daudz sinerģijas, un varbūt tur varētu ietvert arī nedaudz administrācijas un birokrātijas izmaksas. Madam Keller. Thank you. Kellers kundze. Arī es ar lielu interesi uzklausīju jūs klāstīto dalītais menedžments komisāra Malmstrēms sacīja Sore komitejā, ka viņa vēlas paplašināt dalītā menedžmentā izmantošanu. Un es gribētu zināt, kurās jomās jūs vēlaties ieviest da dalīto menedžmentu, vai tas attiektos uz ārējo daļu, uz, uz kurām jomām tas attiektos. Tāpat arī jūsu domas par budžetu ārējai dimensijai DG Home trešajā sadaļā. Un vai tas attie, es esmu gandarīta, ka jūs šeit aizstāvat um, Eiropas Savienības intereses, un ļoti daudzi kolēģi no komisijas vīna galvot, ka, ka viņi interesējas par situāciju attīstības valstīm un galīgi, bet patiesībā par nabadzības iznīc, iznīdēšanu nedomā vai arī mēs domājam par budžeta kategorijām trešajā sadaļā, vai tas attiektos, uz kuru jomu tas attiektos, jo tas tiktu eh, pārņemts neattīstības daļas, kā mm, tas ir jārisina, un vai jūs domājat par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem kas ir domāts ar šo sadaļu un kāda būtu stratēģija šīs ārējās, ārējo līdzekļu tērēšanai. Cik tiek atvēlēts sadarbībai ar robežsārdz, ar politiku. Un e, kādi secinājumi tiktu, būtu jāizdara Un visbeidzot divu pilāru sistēmu. Um, on, on What exactly do you think is the advantage? Un apart from just simplification. Mums ir jādomā par šo vienkāršošanu, par bēgļu fondu integrācijas fondu un atpakaļ uzņemšanas fondu. Tas nav gluži identiski. Kādi būtu jūsu argumenti, kam vajadzētu mūs pārliecināt? Paldies. Eh, thank you very much, uh, eh, Mr. Busutil. Busutil, kungs tālāk. Paldies. Iesākumā gribēju pateikties abiem runātājiem par lielisko prezentāciju un arī par to, cik ļoti atklāti viņi runāja par visiem šiem jautājumiem, problēmu jautājumiem, ar ko tiem nāks sastapties piekrītu gandrīz pilnībā visam, ko viņi saka, un domāju, ka tas ir ļoti labs pamats tālākai virzībai šai jomā. Bet, nu, jebkurā gadījumā gribu tomēr izteikt tās piezīmes, ko grasījos tātad pašā sākumā jau pirmām kārtām. Budžetam pilnīgi noteikti jāatbilst mūsu vīzijai. Un tāpēc varbūt mums arī vajadzētu pārdomāt nedaudz visu šo uh, sistēmu un tā vietā, lai sāktu, piemēram, no iedaļām, no nosaukumiem. Lūk, pirmā iedaļa, otrā daļa, trešā daļa, tā tālāk tā joprojām, un tad pēc tam, kā tad to tālāk visu apakšā strukturēt, bet varbūt, ka mums vajadzētu domāt par to, kā tad ir šī vīzija, kur vēlamies, lai Eiropas Savienība virzās. Nu, piemēram, vicepriekšsādātāja Redinga. Uh, Viņi skaidri un gaiši teica, ka nākamais lielais projekts, kas e, paredzams Eiropas Savienībai, ir šīs pilsoņu savienība. Un lūk, tā ir vīzija. Un vai mēs pieskaņojam savu budžetu šai vīzijai? Es domāju, ka mums jāuzdod šis jautājums, jo ja šodien tas ir viens procents, ja nemaldos, attiecībā uz visu tiešlietu, tiešlietu jomu, tad viens procents, atklāt sakot, no visa Eiropas Savienības budžeta pilnīgi noteikti neatbilst šai milzu vīzijai, kur mēs runājam par pilsoņu Eiropu, par šo milzīgo lielo projektu, kas tūlīt seko vie, vienotā tirgus projektam. Un saistībā ar šo, cik lielā mērā tad eh, ar šo saistīta ir Stokholmas programma, cik tālēmālā mērā tiek ņemta vērā, gatavojoties daudzgadu finanšu schēmai, jaunajam finanšu plānam. Jo reizēm man rodas tāds iespējas, ka mēs nolēmām lūk par Stokholmas programmu, tad par rīcības plānu, kas no tā izriet, bet pēc tam ar to arī viss apstājās. Nu, varbūt politikas ietvaros mēs kaut kādu šī plāna daļas īstenojam, bet es īsti nesaprotu, cik lielā mērā tas ir ņemts vērā mūsu darbībā, un tāpēc gribu lūgt paskaidrojumu šai jomā. Nākamais punkts. Cik lielā mērā mums būs tāds budžets, kas eh, šai gadījumā atbilst nevis vīzijai, bet atbilst mūsu specifiskām konkrētajām politikām? Nu, ļaujiet man te pāris piemērus. Nu, lūk, Frontex. Tā ir viena šāda politika. Mēs nolēmām, ka, lūk, Frontexam vajadzētu saņemt pilnvars iegādāties vai iznomāt pašiem savu aprīkojumu. Nu, pilnīgi noteikti, ja šī aģentūra tagad saņem šādas pilnvars iegādāties aprīkojumu, tad pat tajā gadījumā, ja mēs runājam par absolūtu minimālo aktīvu daļu, mēs tik un tā runājam par diezgan lielām naudas summām. Tie būs milzīgi izdevumi. Un vai mēs to ņemam vērā savos plānos, vai, zin, vai saprotam, kur vēlamies, lai Frontex virzītos pat savā, nu, šajā aktīva aspektā, nu, vismaz turpmākos piecus gadus. Jo mēs zinām, ka Frontex mandāts noteikti atkal tiks pārskatīts pēc pieciem gadiem. Turklāt, par aģentūrām runājot, gribēju vaicāt, vai aģentūras, ir tīpaši migrācijas jomā, vai tām būtu jābūt atbildīgām par līdzekļiem, kas noteiktas migrācijas jomā. Šobrīd ir četri fondi, bet ir arī atsevišķas aģentūras, piemēram, Frontex un EASA, un tās ir specializējušās konkrētā jomā kas, protams, atbilst arī fondu tematikai. Bet varbūt, ka Frontex vajadzētu uh, būt kaut kādai lomai ārējās robežas fonda līdzekļu noteikšanā. Es īsti nezinu, vai šobrīd Frontexam ir kāda loma attiecībā uz šo līdzekļu izmantojumu. Varbūt, ka tā ir, varbūt, ka šī Roma ir netieša. Un tas pats attiecas arī uz ESO. Nu, ir arī, lūk, arī bēgļu fonds, bet, bet ņemot vērā, cik ļoti šis fonds, e, cik ļoti šeit tur specializēsies konkrētajā jomā, varbūt būtu labi, ja viņiem arī būtu kaut kāda e, loma attiecībā uz to, kā, kā noteikt šo līdzekļu izmantojumu, un tas viss, protams, daudz gadu finanšu plānu ietvaros. Un visbeidzot, atzinīgi vērtēju to, ko teica mans ar vīzīkungs attiecībā uz eh, ārkārtas situācijām. Nu, pilnīgi skaidriem uz pēc. Tāpēc domāju, ka jaunajā finanšu plānā Mums vajadzētu paredzēt finansējumu, kas būtu viegli iegūstams ārkārtas situācijās un izmantojams. Bet mums jāiet vēl tālāk. Mums turklāt ir arī jāatsauc uz to solidaritāti, solidaritāti, kas ir vajadzīgs tūlīt pēc krīzes situācijas, nu, kaut vai Grieķijas gadījums. Nu, nu, varbūt nav jārunā akurāt par krīzes situāciju šobrīd, par ārkārtīgu situāciju šobrīd, bet pilnīgi noteikti mums vajadzētu turpināt runāt par solidaritātes izrādīšanu Grieķijai, jo mm, sekas, kas bija visam šim milzīgiem imigr imigrantu vilnim, būtiski pārsniedz Grieķijas kapacitāti tos uzņemt, un jāsaka, tas seks joprojām ir jūtams. Tāpēc, nu, viens puses jā, pareizi, pareizi, ka jūs runājat par ārkārtas situācijām, bet es domāju, ka mums jāiet ar vēl tālāk par to man bija tik daudz kā sakām, eh, bet es šķiet jau esmu diezgan ilgi runājis, tāpēc beigšu savu uzstāšanos. Eh, Mr. Papa Nikolau. Eh. Papa Nikolau kungs lūdzu, un tālāk Danuks kundze. Jā, es arī gribētu šeit mūsu viesiem. Jūs tiešām esat ļoti atklāti un dalījāties ar mums savos viedokļos kristāli skaidri. Un mūsu darba kārtībā eh, šis jautājums eh, beidz, beidzot ir ietverts, bet, diemžēl, daudz kolēģi nav klāt. Es domāju, ka pēc tam, ko kolēģi ir pateikuši, es varētu izdarīt to tādu kopsavilkumu. Mums pat tiešām ir jāveido programmas un fondi tādā veidā, lai tie ir lietotājiem traucīgāki, gan pilsoņiem, gan uh, ierēģiem, bet no otras puses. Šis laika posms ir tāds, ka mums ir viens otrs fonds, kas ir lietotājiem draudzīgs. Piemēram, atpakaļ atgriešanas fonds. Uh, man uh, bija atbild no komisijas, ka kopš 2011. gada Grieķijai ir piešķirt 25 miljoni šim te atpakaļatgriešanas fondam, lai varētu uh, cilvēkus, eh, kas vēlas eh, tikt nosūtīt, varētu nosūtīt atpakaļ. Un es zinu, ka šobrīdi uh, es dzirdu no Grieķijas valdības, ka tam ir iztērēta tikai 800 tūkstoši. Tad pēc tas man rodas jautājums Vai tas ir veids, kā jūs cenšaties palīdzēt attiecībā uz absorpcijas kapacitāti Eiropas Savienības līdzekļiem? Kā mēs varam būt pārliecināti par to, ka visi šie plāni un stratēģijas, ko mēs izstrādājam galu galā, palīdzēs dalību valstīm Jā, lūk, šis jautājums par, par fondu absorpcijas kapacitāti dalību valstīs. Protams, ka uh, kopumā līdzekļi, protams, nepietiek, taču mums joprojām ir līdzekļi, kas dalībvalstīs nav iztērēti. Un ir dīvaini, ka tādās valstīs, kurās šies vajadzības varbūt ir lielākas kā citiem, pat viņi neiztērē šo naudu. Jā, paldies, Danuks kundz, lūdzu. Paldies, kā pēdējā runātāja centīšos runāt īsi. Es vēlējos varbūt turpināt to, ko Kēlers kundze un Busatilkungs sacīja par šiem te fondiem. Šodien es dzirdēju, ka ir tāda doma, kaut kā vienkāršot šos fondus, lai to nebūtu tik daudz, lai būtu vienkārši četras atbildētātas fonda daļas. Es biju to pusē, kuri e, bija pret šādu dalījumu, bet e, es paliku mazākumā. Es, man, piemēram, nelikās, ka dzimuma līdztiesības uh, iestāde būtu kaut kādā veidā jāizdala, jāizdala atsevišķi, ka tai vajadzētu būt vienkārši nodaļai cilvēktiesību aģentūras paspārnē. Taču, ja uh, šie te fondi vai attiecīgās iestādes ir pārāk vispārīga rakstura, tad ir pastāv risks, ka kaut kādas jomas netiks vienkārši aptverts, piemēram, sadalīt solidaritātes fondu četrās daļās, tas tik darīts tādēļ, lai kaut ko neizlaistu. Tātad jūs, kāds ir jūsu e, viedoklis šī gadījumā? Vajadzētu varbūt veikt tādu dziļāku analīzi lai aizsargātu uh, savu nostāju. Uh, vai jūs to jau gatavojat? Kā vispār viss virzās priekš? Un pirms es dodu vārdu abiem ģenerāldirektoriem, vēlētos uh, izteikt savus komentārus. Kā jūs varat redzēt, šeit ir arī Sura komitejas deputāti, kas ir šīs grupas uh, dalībnieki, un mēs arī varam izmantot viņu argumentāciju, jo uh, tas, ka pastāv šīs bažas par resursu trūkumu. Piemēram, par budžeta apjomiem nākošajiem, nākošajiem laika posmiem. Un iespējams, ka nākošajam finanšu uh, Eh, periodam būs vajadzīgs eh, vairāk resursu un ir jāmeklē kaut kādi pašu resursu avoti, jo, lai mēs īstenotu stratēģiju, 2020. Eh, gada stratēģiju, Stokholmas programmu un tās rīcības plānu un tā tālāk, tam visam vajadzēs līdzekļus. Un arī krīze, kur, kur vajadzīga ne, nekavējoša iejaukšanās. Uh, un arī spiediens no padomas puses par to, ka budžets ir jāsamazina, nevis jāpalielina. Es domāju, ka komisija šeit varētu būt potenciāls parlaments sabiedrotas, lai panāktu uh, budžeta pieaugumu nākošajai daudzgadu uh, budžeta programmai. Mēs jau vairāk esam runājuši par to, ka ir vajadzīga šī Eiropas pievienotā uh, vērtība. Uh, kas varētu būt tāds labs arguments, ka daudz lietas labāk var īstenot Eiropas līmenī. Vēlējos minēt arī dažus aspektus, par kuriem jūs runājāt. Mēs visi piekrītam, ka ir vajadzīga lielāka elastība. Es domāju, ka šādu virzību, šo divu pilāru sistēmu uh, atbalstīs daudzi. Tas būtu labāk nekā dažādi sīk lieki, ļoti birokrātiski pasākumi finansējumu piešķiršanai. Un es arī gribētu atbalstīt tādu finansējumu modeli, kas ir vairāk orientēts uz rezultātu un kas meklē, teiksim, tādas iedarbīgas eh, izlietošanas metodas. Un jāstāsta, kur mēs varam eh, panākt lielāku sinerģiju, labāku koordināciju Daudzi kolēģi tieši par to runāja, tad, kad jūs runājat par drošību, par ārējo dimensiju, šie jautājumi iegūst īpašu nozīmi. Un uh, kaimiņa attiecību uh, politikas resursi, Eiropa kā globāls spēlētājs, tas ir viss mm, jāņem vērā. Un kā lūd, kā mēs labāk varētu koordinēt savu rīcību? kā meklēt šīs uh, iespējamās sinerģijas un to atspoguļot, uh, strādājot pie nākamā daudzgada finanšu plāna. Un kā, piemēram, atbildēt uh, uz uh, dažādām ārkārtas situācijām. Jā, uh, nākotnes redzējums ir pilnīgi skaidrs, bet uh, nākamajā budžetā 20. gada stratēģija ir svarīga un e, jāskatās, lai tā nepārklātos ar visādām citām attīstības e, politikām, kas jau tiek realizētas, piemēram, Strokholmas e, programmu, tā kā mums lūk, tas viss būtu jāsavēl kopā. Liels paldies! Un es gribētu lūgt tātad jūs pakomentēt uh, visus tos izteikumus, ko jūs dzirdējāt. Paldies, priekšsēdētājas kundze! even if this is already quite advanced, I think uh, there is. E, tā tad, jā, mēs esam tikuši jau diezgan tālu, un jau tiek organizēta konference, tā kā uzklausīšana, lai varētu detalizētāk uh, visus šos aspektus izrunāt, un acīm redzot ne tikai ar Eiropas parlamentu, kurš, protams, ir visa šis kustības uh, mugurkauls, bet arī starptautiskam organizācijām, pilsonisko sabiedrību un tā tālāk. Mēs arī publicējam. Uh, tādu konsultatīvu dokumentu, kas beigsies svētdien. Tātad mēs apkopojam informāciju un uh, ieguldījumus no visiem tiem, kas joprojām vēlas tajā piedalīties, ir labi aicināt. Un es labprāt organizētu arī nelielu tādu semināru, lai detalizētāk to visu izrunātu, jo, kā jau es teicu, Tas viss notiek šī procesa ietvarā, komisija vada šo procesu, tātad budžeta pārskats tas ir e, pirmais posms, un no tā ir atkarīgs viss, ko mēs šajā kontekstā sakām. Otrkārt, e, nepieciešamība krīzes laikā būt pilnīgā skaidrībā par to, kas patiešām ir vajadzīgs, kas ir prioritāte un ko labāk var izdarīt Eiropas Savienības līmenī, un tad jau citi varēs lemt tālāk par resursu apjomiem, kas ir pieejami. Un šajās debatēs varbūt tas ir mans personiskais viedoklis. Ļoti bieži šeit pastāv eh, tas jautājums par to, vai eh, šeit ir Eiropas pievienotā eh, rīcība. Bet nevajag visu to darīt uz ne Eiropas rēķina, jo Tas var izmaksāt pārāk dārgi, ja nekas šajās jomās netiks darīts, tā kā mums ir jābūt drusku tādiem līdzsvarotākiem. Un parlaments, protams, būs viens no galvenajiem aktieriem visā šajā procesā. À, nu, protams, arī komisija un padomi, bet nu, arī parlaments. Un ko mēs darām šajā kontekstā? Uh, our... Jo, nu, jā, ir dažas lietas, kas varbūt ir nedaudz ārpus mūsu darbības jomas Eh, par ko mēs nevaram atbildēt, bet varbūt pēdējais punkts, kas attiec tieši uz mums. Eh, paskatīsimies uz institucionālo sistēmu. Faktiski eh, šī sistēma eh, vai komunitarizācija praktiski ir pabeigta, eh, galvenokārt izstrādājot šo ārējo politiku un eh, pieņemot kvalificētā vairākuma balsojums par svarīgākajām lietām un, un, un, un koplēmumu procedūru. Tātad mums līdz ar to ir radušās daudz lielākas iespējas strādāt ar savām kaim, ar saviem kaimiņiem. Kaim, Un tad, kad mēs runājam par vīziju un par instrumentiem, tā tad, nu, ir jābūt zināmai saskaņai starp šīm lietām. Un runājot par kaimiņattiecību politiku, es domāju, šobrīd lielā daļa no šīs politikas būtībā runā par daudziem jautājumiem un daļu no tā vajadzētu pārnest varbūt uz jaunu kat iz izdevumu kategoriju budžetā. Bet faktiski šeit eh, tas ir metodas izvēles jautājums. Un varbūt, ka daudz vairāk no šīm lietām būtu uh, ciešāk jāpiesaista mērķim, kuru mēs cenšamies panākt. Un tā kā ieliekot kaut kādus līdzekļus kādā noteiktā kategorijā, nu par to varbūt ir jādomā vēlāk. Es lasīju Lopes Garīgas kungu ziņojumu, bet ir skaidrs, ka par galīgo struktūru vēl būs daudz diskusiju, jo var jau būt, ka tiesa, ka vajadzētu būt šim eh, ārējiem niekšējiem dalījumam, eh, tas varbūt eh, ļautu realizēt tādas komplicētākas sinerģijas. Un iespējams, ka varbūt šo politiku, visas šīs politikas var vairāk jāsasaist ar mūsu patiesajām vajadzībām. Uh, Runāt par Kēlers kundzes jautājumu par uh, kopējo pārvaldību. Nu, tā tad kopīgā pārvaldība un reforma. Šeit vajag vairāk šīs te pār, kopējās pārvaldības, bet nu negluži tā, jo būtībā mums jau ir tāda ar fondiem. Un tā vecmodīgā pārvaldība vairs neder. Faktiski mums ir tāda kopēja, tā teikt, naudas sadalīšana, mēs pārbaudam grāmatvedības. Uh, Eh, tātad papīrs būtībā, un tas bija nevienmēr ir redzams, jo mēs darām lietas, lietas notiek, bet mēs neesam tik labi saistīti, un mēs noteikti varam panākt lielāku, teiksim, pārvaldības pienākumu sadalījumu. Bet eh, šai pārvaldībai ir jābūt tādā formā, kas piešķir tam visam jaunu saturu un jaunu jēgu ārējai rīcībai, nē, es domāju, ka tur tā nav jābūt. Tur uh, galvenajam dzinējspēkam ir jābūt uh, faktoram, kas mums ir nepieciešams. Un lūk, tad, lai būtu šī te kopīgā pārvaldība ārējās eh, darbības jomā, nu tad uh, tur skaidrs, ka tur ir jābūt programmām Eiropas līmenī, par kurām ir izlemts kolektīvi, lai sasniegtu kaut kāds konkrēts mūsu mērķis kur tad uh, izvietot šo budžetu ārējai rīcībai? Un vai tematiskās programmas pazudīs? Saskaņā ar manu viedokli, tematiskās programmas eh, nu nevajadzētu pazaudēt, jo migrācija un izaugsme ir jautājumi, ir izaugsmes un attīstības politikas jautājumi paši par sevi. Un tieši tāpēc Nav jau jautājums par to, vai uh, likt kaut kam pazust, bet izveidot nu, tādu rīku kasti, instrumentu kompleksu, kas derētu mūsu iekšējās eh, politikas eh, mērķu sasniegšanai. Bet ir jā, jādara tas tādējādi, lai nerastos kaut kādi konflikti, lai tas viss būtu savietojams. Situācija pašlaik nav apmierinoša. Jums ir tikai attīstības instruments, jā, tas būtu jāsaglabā, taču mums ir jāapgādājas arī ar tādiem instrumentiem, kas nav attīstībai, bet kas ir mūsu interesēs un ļauj mums virzīt savu politiku un noteikt, noteiktu koherenci visos, visās šajās lietās. Trešais jautājums attiecībā uz divu pīlāru sistēmu. Vienkāršošana, protams, ir uh, liels solis uz priekšu, jo tā vietā, lai būtu 4-5 tiesiskie pamati, uh, mēs izvēlamies vienotu pamatu, tātad uh, uz mērķi orientētas politikas un finansējuma piešķiršana. Tā kā tas jau pats par sevi viss būs milzīgs solis uz priekšu. Es domāju, ka mēs labākas sinerģijas noteikti varam panākt jo reālajā dzīvē cilvēks nepieņem lēmumus tikai skatoties uz faktu vertikalitāti. Piemēram, jūs skatāties vietējā līmenī, cilvēki daudz labāk zina, kas viņiem patiesībā ir vajadzīgs. Tā kā mēs skatāmies, piemēram, uz kaut kādām lietām, kā valodmācīšana, mājokļu nodrošināšana, ekonomiski uh, izglītot uh, cilvēku apmācīšanu un tā tālāk, viss šīs lietas. Vai jūs varat uh, visu to darīt daudz labāk, jums ir integrēts instruments. Un ja jūs varat to attiecīgi ieprogrammēt, tad, mē, tad mēs varam panākt pilnīgi citu rezultātu, jo mēs mainam, nu, mēs esam pārliecināti, ka fondi ir realitāte un ir mērķi. Un uh, pieejai eh, fondiem jābūt vienkāršākai, lai varētu izmantot visas šīs sinerģijas un labāk koordinētu mūsu rīcību. Būsu tilkungs. Par šo te absolūto 1% apjomu, nu es arī nedomāju, ka ar to pietiek, bet es nevaru arī pateikt, ka mums vajag 10%. Mums ir jāvienojas par to, kādus mērķus mēs gribam sasniegt, kāda ir pievienotā vērtība, un tad uh, Balstoties uz to, mēs varam palielināt eh, nepieciešamās naudas daudzumu. Nu, tā tad vīzija, eh, prioritāts un instrumenti. Lūk, tieši tādēļ mēs piedāvājam šādu prioritīvu skatījumu. Un, nu, protams, kā šie apjomi pēc definīcijas, tiem jābūt lielāk, bet jāstāsta, cik tālu mēs varam iet. Uh, Stokholmas programma ir ņemta vērā, bet jāsaka, ka tā e, ilgs zināmu laiku, un, e, bet tā tomēr beigsies jau šīs finanšu plānošanas perioda laikā. Un tur e, jāstāsta, ko mēs spēsim izdarīt un kāda ir Savienības pieaugušā kompetence un kāda ir Eiropas dimensija. Bet mums jāstāsta ne tikai uz Stokholmas programmu, bet arī jāskatās tālāk un jācenšas paredzēt, kas notiks nākotnē. Aģentūras. Vispirms es tiešām priecājos, ka uh, parlaments ir atbalstījis uh, nepieciešami reformēt Frontex, lai varētu to, tā teikt, labāk apgādāt, lai viņiem. Bet attiecībā uz aģentūrām kā Frontex un, citām, un citām aģentūrām. Uh, Viņiem vajadzīgi šie ieroči, šie instrumenti, lai viņi varētu realizēt to politiku, par kuru mēs lemjam. Mums faktiski ir tāda sistemātiska krīze, jo mums visu laiku ir jāatbalsta valstis, kuras kaut ko nespēja izdarīt. Nu, ne, teiksim, īstermiņā, kā piemēram Grieķijas eh, situācija. Uh, Bet, lai mēs varētu atbalstīt, eh, teiksim, eh, attiecīgi eh, pasākums, kas ļauj, piemēram, labāk nosargāt ārējo robežu. Tātad ir vajadzīgs lietas, kas ir ilgspējīgāks. Un, un to varētu šie te pastiprinātie procesi Tam varētu palīdzēt šie pastiprinātie procesi. Un beig beigās pilsonim ir jāsaprot, ko dara uh, Eiropas Savienība kopumā. Tā kā vajadzētu padarīt Eiropus redzamāku, lai šīs Eiropas vērības kā tādas uh, tiktu attiecīgi reklamētas. Jo cilvēki domā, ka Eiropas Savienība ir aģentūra vai Eiropas Savienība ir komisija, bet, nu, Protams, ir ārkārtas situācijas, bet e, tam arī jābūt saistītam ar proaktīvu pieeju, nevis skatoties atpakaļ. Kā? Ko darīt ar dalību valstīm, kas nespēja iztērēt piešķirtos līdzekļus? Jā, protams, rezultāti nav apmierinoši, jo daudz no šīs naudas uh, paliek neiztērēt ne tikai Grieķijā, un tas parāda, ka kaut kur slēps programma. Problēma. Un reizēm Grieķija ir ļoti labā sabiedrībā, un daudz dalību valstis to spēja, nespēja tāpēc, ka ir pārāk sadrumstalota visa šī sistēma, pārāk birokrātiski, tāpēc mums ir e, jāatrod labākie risinājumi. Un es varu jums izklāstīt veselu sarakstu ar idejām, kā padarīt instrumentu elastīgāku un kā padarīt to neelastīgāku. Runājot par izvērtēšanu Mēs darām visu, ko varat. varam. Attiecībā uz drošības pusi mēs izvērtējam programmas par migrāciju un patvērumu meklēšanu. Mēs eh, šos pilārus apvienojam un ilme, e, šie elementi tiek iestrādāti izvērtēšanas ziņojumam. Uh, nu, procedūra nav īsti uh, saskaņot ar politiskajām reālijām, bet mēs pie tā strādājam. Mēs veicam arī papildus pētījumu, lai piešķirtu saturu tam, ko mēs uh, saprotam ar saprātīgu izvērtējumu. Taču izvērtējums ir uh, tas, kas ir eh, obligāts, likumīgs, eh, faktiski būs gatavs eh, tikai pēc tam, kad mēs saņemsim šo pieprasījumu. Bet tas viss ir tāds kolektīvs darbs, un mums, mēs esam vienā laivā, un mums tas jādara kopā, un viss tas nenāk no kaut kāda vakuma, tas viss ir balstīts attiecīgās <laughs> liecībās. Un visbeidzot, priekšsēdētājs kundze Ehm, svarīgi ir visu to koordinēt ar pārējiem fondiem, ne tikai jautājumos, kas attiec iekšlietām. Faktiski tas ir visas komisijas jautājums, jo mums visiem ir jāmācās un jāstrādā nu, tādā modernākā veidā. Ehm, Ordināli šie fondi, protams, varēja izdarīt visdažādākās lietas, un reizēm mēs nemaz nezinām. Mēs varētu daudz sinerģiskāk sakombinēt šīs lietas, piemēram, to, ko dara reģionālais fonds, ko dara kādi citi fondi. Tas, piemēram, uz ārējo dimensiju lielā mērā attiecas. Mēs varam strādāt efektīvāk, un mēs cenšamies, mūsu priekšlikums ir, tā teikt, nerīkoties separātiski, bet apvienot dažādas formas, dažādus uh, aktierus, lai šo. Um, komplementaritāti pastiprinātu. To visu var izdarīt labāk sadarbojoties, nu, bet darbs ir procesā. Un komisija, protams, neatstās jūs vienus. Paldies! Debēls kundz, paldies! Es gribu atgriezties pie vairākiem punktiem, it īpaši pie pusu tilkungs sacīto par pilsonību. Mums ir ļoti svarīgs šis jautājums nākotnē. Un, kā jūs sacījāt, vice, komisijas vicepriekšsēdētāja Redinga ir ļoti, ļoti, ļoti ļoti strādā pie šiem jautājumiem, un tas ir kā sarkanais pavadienis vairākās politikās. Jā, vai mēs varam balstīties uz to, kā uh, E, kā sākuma punktu jau varam, un tas ir iestrādāts vairākos aspektos. Pilsoņiem ir jāapzinās savas tiesības. Tas ir pamats pilsonībai. Un ļoti bieži mēs esam darījuši vērtīgas lietas, bet cilvēki par to nezin, nezinot savas tiesības viņiem. Uh, Eh, nav iespēju savas tiesības īstenot, un šis ir pirmais elements, lai cilvēki apzinātu savas tiesības. Otrais elements ir stiprināt politiku par sevi, un justīcijas lomā ir ļoti daudz politikas, kas ir tieši jāsaistā ar cilvēka dzīvi visā mūsu garumā. Un mēs šeit runājam par mantojumiem, par laulību tiesībām, par šķiršanām. Šie ir instrumenti, kas eh, pavada cilvēku visā dzīves garumā. Tas ir tikai viens elements, bet tas ir eh, ļoti uh, daudz izsakošs, ko mēs varam darīt šajās politikās. Un, protams, tas ir mūsu pārdoma pašā centrā, kad mēs norādām, ka mēs vēlamies nodrošināt šo politiku stiprināšanu dalību valstīs. Otrais jautājums. Vai mēs ņemam vērā Stokholmu? Protams, jā. Un viens piemērs no manas puses ļoti svarīgs, kas ir Eiropas Eh, prokuroru amatu izveidošanu, kas ir Stokholmas programmā, kas eh, aptvērs eh, lielu daļu no nākotnes finanšu mm, perioda, bet mums tas ir jāintegrē mūsu pārdomās. Ja attiecībā uz nākamo finanšu perspektīvu. Tāpat arī priekšsēdētāji, jūs runājat par sinerģiju. Mēs tad, kad runājam par pilsonību, tas ir jāsaista ar daudzām politikām, bet arī ar citiem jautājumiem un likuma ieviešanu, kas ir daļa no tā, ko mēs darām, bet mēs cieši sadarbojamies ar kolēģiem DG, eh, eh, komunikāciju DG, un tas ir nozīmīgi, veidojot sinerģijas. Tas ir tikai viens piemērs, bet ir arī citi, kad mums vajadzētu mēģināt cieši sadarboties ar kolēģiem. Un tad, kad mēs runājam par tik daudzām politikām šajā jomā, tad mums ir jāapzinās, ka gandrīz ir neiespējami e, ģenerāla direktorātiem strādāt izolēti no visiem pārējiem. Tādējādi es domāju, ka ir interesantas pārdomas sinerģijas sakarā. Un šie jautājumi ir cieši saistējami ar, ar justīcijas un pilsonības budžetu nākotnē. Paldies par ļoti plašo uh, devumu, jūtu ekstensīvu uzstāšanos un jūsu argumentiem. Es nedomāju, ka šodien mums vēl būs citi jautājumi darba kārtībā. Tādējādi es eh, novēlu visiem jauku nedēļas nogali un mēs tiksimies 11. un 12. aprīlī.